favore prendiamo posizione. Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Laipni, laipni lūgti visi pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem, godātie palēģi. Man tiešām ārkārtīgi liels prieks jūs visus sveikt šajā otrā starpparlamentārajā diskusijā par kopējo lauksaimniecības politiku, jeb KLP. Šī ir pirmā reize 50 gadu KLP vēsturē, kad parlamentārieši spēlē tik ārkārtīgi nozīmīgu lomu šīs politikas izstrādē. Eiropas parlaments tagad ir līdzlēmējs lauksaimniecības jomā un atrodas vienādās pozīcijās ar padomi. Lisabonas līgums turklāt piešķir arī būtiskas atbildības jomas nacionālajiem parlamentiem. Un šajā otrajā tikšanās reizē, kad tiekamies starp parlamentārā konferencē, veltam to KLP reformai. Šī ir lieliski iespēja Eiropas un nacionālajiem parlamentāriešiem likt priekšā savas idejas, apmainīties ar pieredzi modernizētas Eiropas lauksaimniecības kontekstā. Visas šīs diskusijas dos ieguldījumu demokrātiskās leģitāmitātes veicināšanā KLP. Šai kontekstā vēlētos patiešām no sirds pateikties nacionālajiem parlamentiem par būtisko rakstisko ieguldījumu skaitu, ko tie iesnieguši līdz šai dienai. Ir tiešām atzī, atzīmēšanas vērts, ka gandrīz visi dalībvalstu parlamenti uh, ir nosūtījuši mums rakstisku informāciju, vai tas būtu uh, e, oficiāli atzinuma veidā vai konkrētu ieguldījumu šajā sanāksmē, šī, šajā sanāksmes di diskusijās. Turklāt jūsu dokumentos jūs redzēsiet arī nelielu brošūriņu ar nosaukumu KLP reforma pašreizējā situācija nacionālajos parlamentos. Dāmas un kungi, KLP šobrīd sastopas ar iepriekš neparedzētiem izaicinājumiem, un tie ietekmē mūs visus. Pārtikas apgādes drošība atkal parādījusies dienas kārtībā. ir pieaudzis cenu svārstīgums, palielinājušās klimata pārmaiņas un pieaug iedzīvotāju skaits. Tāpēc mums nepieciešams pārliecināties vēl vairāk nekā jebkad iepriekš, ka ražošanas līmeņi ir pietiekami. No otras puses, ir arī spiediens, kas tiek izdarīts uz dabas resursiem. Tas ir ārkārtīgi liels. Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka KLP ir daudz vidē draudzīgāk un daudz ilgtspējīgāk kā iepriekš. Nedrīkstam pazaudēt no acīm mērķus, ko esam noteikuši, respektīvi ražot dro, nekaitīgus un kvalitatīvus pārtiks produktus. Atbalsts lauka attīstībai ir jāspēcina, lai, spē, lai mēs spētu nodrošināt līdzsvarot teritoriālu attīstību visā Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, kas nebūtu nav mazsvarīgi, Eiropas zemniekiem ir jābūt eh, tādā pašā situācijā visā Eiropas Savienībā eh, un tiem jāsaņem vienāda attieksme, tiem jā, jāto pakļautiem vienkāršiem un nebirokrātiskiem noteikumiem, tā lai viņi varētu sacensties ar lielajām eksporta valstīm pasaules līmenī. Uh, Un tāpēc e, mēģināsim e, diskusijās par to arī runāt. Kolēģis ceru, ka šīs dienas debats būs liederīgs un tās ļaus mums spērt solus priekšu, e, lai varētu rast kopīgas atbildes visiem šiem izaicinājumiem un problēmām. Kā jau jūs zinat, Eiropas parlaments ir sācis gatavoties reformai. To sākām darīt jau pirms vairākiem gadiem. 2010. gada jūlijā parlaments pieņēma pirmo ziņojumu par KLP nākotni pēc 2013. gada, un tajā noteicām Eiropas parlamenta prioritātes, ņemot vērā šīs eh, politikas nākotne, nākotne gaidāmo reformu. Mums eh, tika izstrādāts Lajona ziņojums, un viņš ir arī šodien šeit. 2011. gada jūnijā pieņēmām otru ziņojumu, un tas nāca kā oficiāla atbilda reakcija uz komisijas paziņojumu, ar ko komisija nāca klējā 2010. gadā par KLP, raugoties uz 2020. gadu. Kopš šī brīža komisija ir publicējusi likumdošanas pakotni reformai. Tas notika pagājušā gada oktobrī un Eiropas parlaments iecēla atbilstīgos referentus katram no šiem failiem dosjē. Tika organizēta arī publiski pasākumi Eiropas parlamentā, kuru mērķis bija apspriest priekšlikumus, ko izvirzījusi komisija. Tostarp eh, tika organizēta padziļināta eh, komisāra Čološa uzklausīšana, publiskas debats ar lauksaimniecības ministriem no 27 dalību valstīm. Tāpat notika arī uzklausīšana ar ieinteresētajām pusām un NVO, tika organizēta konference ar akademiskajām aprindām un organizēta dažādi semināri ar ekspertiem dažādos reformas aspektos. Un visbeidzot, arī, kas nav mazsvarīgi, šī starpparlamentārā sanāksme, kurā piedalās deputāti no nacionālajiem parlamentiem, no visām dalību valstīm un lauksaimniecības komitejas, arī ir viens no šādiem organizētiem pasākumiem. Pagājušā nedēļa parlamenta referenti, kas strādā pie četriem galveniem priekšlikumiem, publiski lika priekšā savus ziņojumu projektus lauksaimniecības komitejā. Viens no tiem bija Lujuši Manuels Kaplošantos, kas um, atbildīgs par priekšlikumu tiešai palīdzībai zemniekiem un lauku atbil, at, attīstības atbalstam Mišels Dantēns savukārt atbildīgs par kopējo organizāciju lauksaimniecības tirgos. Viņš arī sēž man šeit broka Giovanni Lavija savukārt strādā pie finansējumu kontrolēm un KLP vienkāršošanas jautājumiem. Šo ziņojumu kopijas eh, eksemplāri ir pieejami jūsu darba dokumentos. Jūs jau droši vien esat pamanījuši, ka šie dokumenti ir apjomīgi, nu dien. Tur ir eh, simtiem grozījumu, uh, dažāda veida korekciju sākotnējos komisijas priekšlikuma tekstos. Turklāt jūs droši vien esat ievēr, ievērojuši, ka šo ziņojumu projektu, prez, eh, projektu prezentācija ir radījusi dzīvīgas debatas mūsu komitejā un arī dalībvalstīs. Mēs gaidām, ka tiks iesniegt vēl vairāk grozījumu, ņemot vērā to, eh, ka nu, šo ziņojumu darbs pie šiem ziņām tuvojas noslēgumam. Turklāt ne tikai lauksaimniecības komiteja, bet arī virkne citu komiteju Eiropas parlamentā ir iesaistījušās šai darbā. Tostarp vides komiteja, reģionālā komiteja, attīstības komiteja, tāpat arī budžeta un budžeta kontrolas komitejas. Tāpēc varat būt pārliecināti, ka visas idejas, kas tiks eh, liktas uz galda, tiks arī atbilstīgi apspriestas un eh, izsvērtas pirms parlaments pieņems savu nostāju. Šai kontekstā es vēlētos skaidru gaišu pateikt, ka ne Eiropas parlaments, ne lauksaimniecības komiteja nevar, kur man ir tas gods vadīt, nevarēs pieņemt gala nostāju, pirms nav panākta galīgā vienošanās par daudzgadu finanšu plānu. Uh, kas paredzēs KLP budžetu laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Mēs, protams, uzņemamies atbildību tādā ziņā, ka darīsim visu iespējamo, lai spētu rast kompromisu par delikātākajiem jautājumiem un lai virzītos uz priekšu, organizējot provizorisku balsojumu rudenī, bet gala balsojums nevarēs notikt, kamēr nebūsim uzzinājuši ga skaidrus gala budžetam. Godātie sanāksmes dalībnieki! Ņemot vērā pašreizējo reformu procesu un to, ka nepieciešams slikt priekšā konkrētas praktiskas idejas, ko varētu izmantot likumdošanas pakotnes uzlabošanai, tīpaši ņemot vērā, ka tur ir vairāk ļoti delikāti elementi, es gribētu ierosināt jums savas uzstāšanās laikā pievērsties šādiem tematiem. E, un jūs tos saņēmāt e, orientatīvajā paziņojumā pirms sanāksmes. Lūkšu jūs pievērsties lūk, kam tiešo maksājumu sadalījums, konverģence starp dalību valstīm un reģioniem, eh, maksājumu griesti, tiešo maksājumu saņēmēji un sistēmas, aktīvie zemnieki, jaunie zemnieki, mazie saimnieki, eh, mazās saimniecības, tālāk tiešo maksājumu ekoloģizācija, saistības un praktiskā īstenošana, šķērs atbilstība, pienākumu saistības praktiskā īstenošana, ekoloģisku pasākumu otrā pīlāra ietvaros, integrētā teritoriālā attīstība, risku pārvaldības instrumenti, ražošanas organizācijas pēcināšana, darījumu slēgšana starp zemniekiem un pārtikas apgādes ķēdi un tās darbība, piegādes pārvaldības instrumentu, piemēram, cukuru kvotas, vīnogulāju stādīšanas tiesības un tā tālāk. Dāmas un kungi, ļaujiet man noslēgumā paust vēlmi, eh, lai šī sanāksme kļūtu par ļoti produktīvu tālāk solus priekšu un liktu priekšā pra praktiskus un vienkāršus risinājumus mūsu lauksaimniekiem, tādējādi dodot labumu visiem eiropiešiem. Kā jūs zināt, tad vienkāršošana ir viens no galvenajiem jautājumiem. Un, lai to panāktu, mēs esam interesēti uzklausīt dažādus piemērus no paraugu prakses dalību valstīs. Visbeidzot, Es vēlētos atzīmēt, sniegt jums nedaudz informācijas arī par procedurālo sanāksmes kārtību. Visi Nacionālo parlamentu pārstāvji uz sava eh, galda priekšā redzēs reģistrācijas formu, kurā varat pieprasīt uzstāšanās laiku. Tāpēc lūkšu visus tos, kas vēlas izteikties šodien, šo veidlapu aizpildīt un iesniegt to zāles pārziņiem pēc iespējas ātrāk. Mums šeit klāt ir 47 deputāti, un lūkšu arī tāpēc mūsu deputāts rīkoties tieši tāpat. Šeit eh, klāt ir 47 deputāti no 29, no 90, 29 parlamentārām palātām, un pārstāvēts ir 22 dalību valstis. Mēs varbūt tāpēc nevarēsim apmierināt pilnīgi visus lūgumus pēc uzstāšanās laika, un tomēr darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka vismaz viens runātājs no katra parlamentārās, katras parlamentārās parād, palātas jeb struktūras tiktu uzklausīts. Runāšanas laiks tiks sadalīts lūk, kā būs izteiksies divi Nacionālo parlamentu deputāti un tad viens Eiropas parlamenta deputāts. Un, ja laika pietrūks, tad, protams, prioritāte tiks dota mūsu viesiem. Lai varētu sanāksim norisināties veiksmīgi, gribētu lūgt visus, kas uzstājas debašu laikā, nepārsniegt sev atvēlēto runas laiku, kas būs aptuveni divas minūtes atkarībā no tā, cik daudz runātāju pieteiksies debatēm. Došu jums arī specifiskākas indikācijas par to, cik garš ir jūs, cik, kāds jūs atvēltais uzstāšanās laiks ehm, debašu laikā. Tāpēc vēl vienreiz liels paldies, ka esat šeit un tālāk došu vārdu nākamajam runātājiem. Tas ir Renē Kristensen kungs. Viņš pārstāv lauk, pārtiks lauksaimniecības un zivsaimniecības komiteju Dānijas parlamentā. Viņš ir tās priekšādātājs. Kristensen kungs, lūdzu, jums vārds un bez vilcināšanās dod jums arī vārdu. Lūdzu. Saka formēm. Tie kolēģiem. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Iesākumā gribētu stādīties priekšā, pastāstīšu, kas es tāds esmu. Es neesmu Dānijas valdības pārstāvis, es arī nepārstāvu to partiju, kas veido valdību. Es pārstāvu Dānijas tautas partiju, kas šobrīd Dānijā ir opozīcijā. Ir ļoti daudz jautājumi lauksaimnieciskās politikas nākotnē, kuros opozīcija pilnībā piekrīt pozīcijā sošiem politiskiem spēkiem. Patiesībā sakot, tas ir vairums jautājumu. Viens no lielākajiem izaicinājumiem KLP nākotnē ir ir tas, ka nākamajos gados būtu ļoti liels, būs ļoti liels pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem. To jau pieminēja komitejas vadītājs, un lauksaimniecībai ir jābūt uzdevuma augstumos. Mums visiem kopā ir jāskatās arī tālāk aiz Eiropas Savienības robežām un jādomā, kā mēs varam izmantot lielo potenciālu lauksaimniecības produktu noietam ārpus Eiropas Savienības. Ir, protams, jā palielina ražošanu, bet arī pat laikā jāņem vērā arī dabas un vides vajadzības lauksaimniecībā. Šie abi mērķi varētu šķist pretrunīgi, taču es personiski tā neuzskatu. Eiropas Savienībā ir lieliskas iespējas sniegt pozitīvu ieguldījumu šīs nozares attīstībā. Taču mums ir ļoti liela izaicinājuma un uzdevuma priekšā, tāpat arī ļoti lielas iespējas. Ir labi dot lauksamniekam iespēju izmantot lielāku atbalstu lauksamnieciskās ražošanas izvēršanai, ja viņš rīkojas saskaņā ar dabas un apkārtējas vidas vajadzībām. Zinātne un pētniecība un inovācijas arī mēs uzskatām ir sektors, kas cieši saistīts ar lauksamniecību. Tehniskais progress ļauj lauksamniekiem strādāt efektīvāk un vidē draudzīgākā veidā. Es uzskatu, ka tehnikas jautājums noteikti ir jāpiemina šajās debatēs. Mums ir nepieciešama ilgtspējīga un konkurētspējīga izaugsma lauksamniecības sektora iekšienē un tāpat arī Eiropas Savienības ekonomikai kopumā. Lauku attīstība ir cieši saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu. Lauksaimniekiem jāpalīdz Eh, piešķirot viņiem dažādus atbalsta veidus. Īpaši uzmanību jāpievērš tam, lai mēs stiprinātu sadarbību jauno tehnoloģiju izmantošanā dažādās lauksaimniecības un agro eh, pārtiks ražošanas sektoru nozarēs. Pamatprincipam ir jābūt lauku vides ilgtspējīgai attīstībai. Viens no priekšlikumiem, kuru mēs nevaram atbalstīt šobrīd, ir septiņu procentu veltīšana e, la, ganībām vai tā sauktiem ekoloģizācijas pasākumiem. Tas ir komisijas priekšlikumā paredzēta proporcija - 7%. Ja tā ir tikai daļa no visu priekšlikumu, tad mēs to varētu atbalstīt prezidentūra jau ir piedāvājusi vairākus alternatīvus priekšlikumus ekoloģizācijai. Mēs uzskatām, ka ekoloģizācijas jēdziens ir jāinterpretē iespējami plaši. Protams, ka ideja pati par sevi ir ļoti laba. Taču lauksaimniecības uzņēmiem jāievēro arī citi otrā pīlāra uh, noteikumi attiecībā uz to, kā jāorganizē lauksaimnieciskā ražošana. Prezidentūra ir nākus klajā ar šādu priekšlikumu. Dalību valstis pašas var izvēlēties to veidu, kā lauksaimnieki organizē savu darbību saskaņā ar vidas prasībām. Komisijas priekšlikums parāda šīs te 7% teritoriju, kas ir veltīta tātad vidē, kas ir neskartāta teritorija. Dānijas prezidentūra uzskata, ka šo proporciju varētu samazināt līdz 3,5%, ja dalībvalsts pieprasa, lai lauksaimnieks veiktu citus vidē draudzīgus pasākumus saskaņā ar komisijas ieteikumiem. Es domāju, ka dalībvalsts ir atšķirīgas un tādēļ tās varēs piedāvāt atšķirīgus risinājumus lauksaimniekiem. Būtu diezgan muļķīgi, ja dažādos lauksaimnieku uzņēmumos būtu šie te 7% zemes, kas atstāta atmatā dažādos punktos, tā kā tāds deķis ar. Eh, bez vienkārši mehāniski tiktu atstāt 7%. Būtu jāskatās, kur tas sniedz labumu. Protams, vajadzīgs lauksaimnieks atbalstīt, bet tāpat laikā arī nedrīkstam sniegt atbalstu tiem lauksaimniekiem, kas nerīkojas saskaņā ar dažādiem kritērijiem. Nevaram sniegt atbalstu, piemēram, golfa laukumu izbūvēju vai citu atpūtas zonu izbūvēju. Atbalsts galvenokārt jāsniedz pārtiks produktu ražošanai. Komisija ir veikusi dažus aprēķinus šajā tēmā. Uh, ekoloģizācija varētu novest pie 3% samazināšanās lauksaimnieku ienākumos. Tas būs atkal jauns izaicinājums lauksaimniekiem, viņiem būs jāizrāda savu jaunradi. Tas, protams, ir pretrunā ar, nepie, ar pastāvīgi pieaugušo pieprasījumu pēc pārtiks produktiem. Tad, ja cenas kristos ļoti zemu, tad Eiropas Savienība varētu uzpirkt pārtikas produktus, radot uzkrājumus un tādu kā drošības tīklu. Bet vai tas tiešām ir labākais risinājums? Ilgu laiku tas tā ir noticis Eiropas Savienībā. Šķiet, ka nākotnē tāda pieeja vairs nebūs vajadzīga. Mēs uzskatām, ka būtu labi vispirms apmierināt esošo pieprasījumu pēc pārtiks produktiem, pieprasījumu pēc augstas kvalitātes produktiem. Un jābūt spējīgiem arī konkurēt pasaules tirgu. Dānijas lauksaimnieki veido liberālu sektoru eh, lauksaimniecību eh, kā šajā valstī Dānijā. Mēs uzskatām, ka arī citās valstīs tas varētu būt līdzīgi. Paldies! Eiropas Savienības lauksaimniecībā ir jāattīstās pozitīvā veidā. Es uzskatu, ka lauksaimniekiem ir jāskatās, kā var palielināt ražošanu, ņemot vērā, protams, klimata pārmaiņas un apkārtējās vidas vajadzības. Nesen Kopenhāgenā notika starpparlamentārā tikšanās, kurā tika teikts, ka piena ražošana Eiropas Savienībā varētu palielināt. Ir nepieciešams samazināt KLP budžetu, taču tanīpat laikā ir jāņem vērā tas, ka ir nepieciešams palielināt lauksaimniecisko ražošanu, nepieciešams veikt dažādu zinātniskos pētījumus un jārīkojas saskaņā ar vidē draudzīgiem principiem. Ir vajadzīgs finansiālais atbalsts, kas pasargās mūsu vidi. Ļoti svarīgi ir tas, lai varētu izmantot iespēju attīstīt un izmantot jaunās tehnoloģijas, kas ir vidē draudzīgākas. Birokrātiskam slogam aizvien jāsamazinās. Visām reformām jābūt tādām, lai tās uzlabo sektoru darbību visās dalībvalstīs tiks izmaksāt tiešie maksājumi. Es esmu pirmais runātājs šodien, redzu zālē daudz pazīstamu seju. Esmu ar jums ticies Kopenhāgenā starpparlamentārajā tikšanās reizē. Ceru, ka šodien debats būs tikpat auglīgas kā iepriekšējā reize, neskatoties uz to, ka darba kārtība ir nedaudz atšķirīga šoreiz. Es tomēr ceru, ka šī tikšanās būs solis pretim mērķu piepildīšanai, kas ir tik svarīgi lauksaimniecības sektorā. Paldies! Bene, grazie, prezidente Kristensen, grazie del tuo interviju. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies Kristensen kungam. Pirms dodu vārdu mūsu trim referentiem. Lisam Kaplor Santos, Mičelam Dandēnam, Giovanni Labijam gribētu tikai teikt, ka šeit laipni sveicam arī 24 studentus no salas Laspalma. Viņi arī ieradušies šeit uzklausīt mūsu debatas. Bet nu lūk, tagad došu vārdu Lujušam Kapulu Šantus, lai viņš izsakās par viņa ziņojumu. Muito obrigado, prezidents, eu queria. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā sveikt visus savus kolēģus. Man ir liels prieks, ka varu sveikt pie mums tik daudzus pārstāvis no dalību valsts parlamentiem. Es ceru, ka šīs dienas debatas būs noderīgas mums visiem. Es ceru, ka tās mums ļaus panākt eh, vienprātību, nu, kompromisu, pēc iespējas lielāku kompromisu, lai vienotos par to, kas ir darāms lauksaimniecības nozarē tuvākajā nākotnē. Uh, Man uh, tika dots uzdevums sagatavot divus ziņojumus. To jūs noteikti jau zināt. Taču šie ziņojumi neatainā manu personīgo viedokli. Te ir runa par sešiem, septiņiem mēnešiem darba, ko es pavadīju tīkoties ar eh, dalību valstu valdībām, ar reģionālajām pārstāvniecībām, ar dažādām lauksaimnieku asociācijām no 27 dalību valstīm. Tāpat tikos arī ar nevalstiskajām organizācijām un citām asociācijām. Es centos apkopot visu šo iesaistīto spēlētāju viedokļus un es centos izveidot eh, tādu kompromisu variantu, kas apmierinātu visus. Protams, kompromisus vaino tajā, ka tie it kā nesot derīgi nevienam, taču tā kā mēs dzīvojam demokrātijā un vēlamies, lai Eiropa būtu demokrātiska, tad mums ir vajadzīgi šādi kompromisi. Esam sagatavojuši tādus kompromisus, kas varētu būt uh, dzīvotspējīgi, kas varētu nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību un varētu nodrošināt to, lai lauksaimniecības nozara attīstās visos reģionos. Mani priekšlikumi ir tādi, lai eh, šī situācija būtu pēc iespējas taisnīgāka visiem. Ja runa par pārdali starp dalību valstīm, tad, eh, protams, ka pastāv lielas atšķirības starp eh, to atbalstu, kas tiek sniegts par vienu hektāru. Dažkārt šīs atšķirības ir pat 100% apmērā. Dažās dalībvalstīs ienākumi ir virs vidējā, tas nozīmē, ka tie ir apmēram 60% vairāk par vidējo, bet ir tādas dalībvalstis, kas tiešies maksājumos saņem pat 50% zem vidējā. Es centos eh, sniegt kompensāciju tām valstīm, kas eh, pirmajā pīlārā ir sliktākā situācijā, it īpaši te runa par Baltijas valstīm. Dažkārt eh, ir pat dubultotas tās summas, ko šīs valstis saņem pašlaik. Uh, Un neskatoties uz to, ka šīs summas ir dubultotas, e, vēl ar vien šīs valstis saņem par 35% mazāk nekā vidējais rādītājs Eiropā. Tāpēc es e, domāju, ka mums ir jābūt gan taisnīgiem, gan arī realistiem. Eiropas komisija darbojas ļoti lēnu, gatavojot savus priekšlikumus. Proti šie priekšlikumi ir paredzēti, lai pārdalas starp dalībvalstīm būtu godīgāka. No otras puses, Eiropas komisija uh, ļoti ātri pārdala to atbalstu, kas tiek piešķirts eh, konkrētas dalībās ietvaros. Tieši tāpēc es aicināju pātrināt konverģenci starp dalībvalstīm. Taču pašās dalībvalstīs un pašos reģionos vajadzētu izvairīties no pārlieku straujām izmaiņām, kas varētu apdraudēt eh, atsevišķu uh, koncernu vai saimniecību situāciju. Tāpat arī eh, savā priekšlikumā es centos eh, skatīties uz pirmo pīlāru un, un padarīt eh, šo priekšlikumu pēc iespējas ekoloģiskāku. Es domāju, ka lauksaimniekiem vēl ar vienu ir vajadzīgs atbalsts ekoloģizācijas pasākumu veikšanā. Tāpat arī ir jāatcerās, ka lauksaimnieki dos savu ieguldījumu visu pilsoņu labā. Mums vajadzētu izvairīties no tādām situācijām, kur lauksaimnieki iegulda lielus pūliņus, bet neredz nekādu uh, uh, atbalstu par šo viņu veikto darbu. Protams, ka situācija nav vienkārša. Esam runājuši ļoti ilgi par to, ka ir vajadzīga vienkāršošana, taču tad, kad ir runa par konkrētiem pasākumiem, lai šīs procedūras padarītu vienkāršākas, vienīgais, ko mēs redzam, ir tas, ka uh, Mm, tāda viena risinājuma nav. Situācija un procedūras nepaliek vienkāršākas. Tāpēc esmu centies nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kas patiešām vienkāršo šo sistēmu. Jautājums par aktīvo lauksaimnieku. Esmu aicinājis ievies lielāku elastīgumu, tā lai dalībvalstis varētu iejaukties un arī izlemt, kādā veidā nauda ir jāizmanto. Tajā pašā laikā mums ir jāparedz arī tas, ka lauksaimniekiem ir patiešām jābūt aktīviem lauksaimniekiem, lai tie varētu saņemt finansējumu. Ja runa par ekoloģizāciju, tad es paturēju komisijas ieteikumus, bet es ieviesu arī jauns jēdzienus. Piemēram, agropārtikas jēdziens otrajā pīlārā arī ir saistāms ar ekoloģizāciju. Komisijas priekšlikums attiecībā uz ekoloģisko lauksaimniecību to neparedzēja. Tāpat arī esmu centies ieviest ekvivalentu sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka balstoties uz Eiropas regulām, lauksaimniekiem ir jāiegūst vides certifikāti savām saimniecībām. Mēs zinām, ka Eiropas patērētāji dod priekšroku konkrētiem kritērijiem, kas ir sasniegti ekoloģizācijas jomā taču šie trīs pasākumi, ko sākotnēji ieteica komisija, bija ļoti pretrunīgi. Jūs varat iedomāties, kāda būtu situācija, ja būtu bijuši 10 vai pat 15 līdzīgi priekšlikumi. Tāpēc esmu centies nodrošināt ekvivalentu sistēmu, tā lai dalībvalstis varētu pašas izvēlēties vislabāko vides certifikācijas formu lauksaimniecības koncerniem tā lai arī uh, mazas saimniecības varētu tikt certificētas un varētu saņemt šos uh, vīdes certifikātus. Esmu spētījis arī kultūru daudzveidošanas iespējamību. Mēs teicām, ka ši, šīs kritērijas ir jātiecina tikai tādām saimniecībām, kas ir lielākas par 20 hektāriem. Apmēram 80% no Eiropas lauksaimniecības teritorijas būs eh, tiesīgi saņemt, eh, būs, būs, uz, uz to būs attiecināms šis nosacījums. Taču padomāsim par šīm saimniecībām, kas ir mazākas par 20 hektāriem. Tas nozīmē, ka šīs saimniecības saskartos ar milzīgu birokrātisko slogu. Padomāsim par lauksaimniekiem. Lauksaimniekiem nāktos iesniegt lielu daudzumu dokumentu, viņam šī situācija būtu ļoti sarežģīta. Tāpat arī mēs vēlamies lai lauksaimnieki varētu izslēgt ekoloģiskās platības no tiem kritērijiem, kas ir attiecināmas saimniecību kopumā. Tas nozīmē, ka ir jānošķir teritorijas ar lielu ražotspēju un ir jāparedz šīm teritorijām izņēmumi. Esam arī skatījušies uz lauksaimniekiem, kas vēlas savu saimniecību iekļaut kādā lielākā korporatīvā struktūrā. Uh, Tas eh, nozīmē, ka maksājumi tiks sadalīti godīgākā veidā. Mēs eh, vēlamies, lai šie kritēriji būtu līdzīgi dalībvalstīs. Mēs nevēlamies, lai šie kritēriji atšķirtos dažādās dalībvalstīs. Vēlamies ņemt vērā teritoriju, uz kuru būs attiecināmi šie kritēriji. Ir paredzēta brīvprātīgā modulācijas sistēma. Tā tiek piemērota tajās dalībvalstīs, kuras bija problemātiskas. Tagad šī sistēma kļūs par obligātu. Tāpat arī mēs vēlamies aicināt uz lielāku elastīgumu divu pīlāru sistēmā, tā, lai šī sistēma būtu iekļaujošāka. Tās dalībvalstis, kas iespējams ir saņēmušas mazāka. Pirmā pīlāra ietvaros, otrā pīlāra ietvaros varēs saņemt vairāk. Šķiet, ka man ir atlikusi tikai viena minūte, tāpēc es domāju, ka man vajadzētu sākt runāt par lauka atbalsta sistēmu. Priekšādētā varbūt varat atvēlēt man mazliet vairāk laika. Es cenšos runāt pēc iespējas ātrāk. Ja runa par lauku atbalsta programmu un regulu, kas runā par lauku um, atbalstu un attīstību, tad uh, kopumā um, mani priekšlikumi saistās ar to, ka 30% no budžeta ir jātiecina uz uh, agrovides kritērijiem. Ko tas nozīmē? Ja pirmā pīlāra ietvaros mazāk nekā 30% no budžeta tiek eh, piešķirti agrovides pasākumiem, tad ir jāparedz attiecīga kompensācija otrā pīlāra ietvaros. Tāpat arī mēs paredzam lielāku atbalstu jauniem lauksaimniekiem. Esam paredzējuši vairāk mehānismu, kas ļautu jauniem cilvēkiem piekļūt eh, lauksaimniecībā izmantojamai zemē. Šīs atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams, jo vecā paudze ir jāaizstāj ar jauno. Tāpat arī esam paredzējuši veidu, kā varētu palīdzēt eh, lauksaimniekiem, kas ir pārsnieguši 65 gadu slieksni. Tas nozīmē, ka šie lauksaimnieki varētu nodot savu zemi eh, jauniem lauksaimniekiem un eh, viņi saņemtu kaut kādus atbalstus, kaut kādas uh, kaut kādus stimulus, tā lai šī zeme eh, nepaliktu, mm, ne, ne, netiktu atstāta novārtā un arī turpmāk tiktu izmantota lauksaimniecībai. Tāpat arī esam domājuši par sensitīvām teritorijām. Eh, komisija bija teikusi ļoti striktus eh, mm, biofiziskos mm, kritērijus šādai zemē. Mēs teicām, ka šie kritēriji, protams, ir jāievēro, taču dalībvalstīm ir jāļauj būt arī pietiekami elastīgām, tā lai tās šos kritērijus varētu piemērot pēc saviem ieskatiem. Šķiet, ka ir bijuši vairāk gadījumi, kad eh, dalībvalstis nav iesniegušas informāciju eh, attiecīgajā termiņā, līdz ar to mēs nezinājām, kāda ietekme būs šiem komisijas priekšlikumiem. Otrā pīlāra ietvaros tāpat arī ir jāatcerās par to, ka komisija otrajam pīlāram vēl ar vienu nav atvēlējusi budžetu. Ja runa par otro pīlāru, tad mēs vēlamies paturēt pašreizējo finansējumu apmēru. Kā mēs zinām, tās dalībvalstis, kas otrā pīlāra ietveros uh, ir sliktākā situācijā, atrodas daudz labākā situācijā pirmā pīlāra ziņā. Mums ir mm, jādomā, piemēram, par Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka šis otrais pīlārs, ja tas tiktu atņemts, tad eh, situācija noteikti neuzlabotos eh, Vācijā, eh, Francijā un citur, kur savukārt pirmais pīlārs ir nozīmīgs. 25% no kopējiem maksājumiem, manuprāt, ir pareizā pieeja. Mēs nevēlamies, lai dalība valstīs vispārējais lauksainiecības budžets uh, samazinātos, tāpēc, ka kopējā lauksainiecības politikā ir izmaiņas. Uh, Tāpat arī mēs domājam par meža saimniecību, par lauksaimniecības un vīdes pasākumiem. Mēs noteikti diskusijās vēl pieskarsimies šiem punktiem. Tāpat arī ir jādomā par apūdiņošanas pasākumiem. Tie, godāmie kolēģi, būtu galvenie manos ziņojumos iekļautie priekšlikumi. Jūs noteikti varat izlasīt šos ziņojumus, lai saņemtu detalizētāku informāciju. Es esmu iekļāvis arī jūsu priekšlikumu šajos ziņojumos, un es noteikti arī uzklausīšu eh, šodien teikto. Mēs, protams, vēlamies lielāku vienkāršošanu, mēs vēlamies, lai eh, šī politika būtu zaļāka, taisnīgāka, lai būtu lielāks līdzsvars gan starp lauksaimniekiem, gan arī starp dalībvalstīm. Liels paldies! Paldies jums, Lūš! Bet, nu jā, jāuzmanās, tomēr laustāšanas laiks jāievēro. Nu, un tagad. Gribētu sveikt šeit pārstāvis no manas paša valsts lauksaimniecības eh, komitejas priekšsēdētājs no Itālijas senāta, Paulo Skārper šeit, tāpat arī no apakšpalāča šeit ir pārstāvi. Bet nu tagad turpināsim darbu. Nākamais uzstāsies Mišels Dantēns. izteikt un lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk, ņemot vairāk apmēram 400 grozījumi ir jūsu ziņojumā. Tātad tas ir ļoti plašs un apjomīgs. Jā. Es arī gribētu jūs visus šeit sveikt un uh, teikt paldies par to, ka esat ieradušies. Man gan ir jāatvainojas savu Francijas kolēģu uh, vietā. Viņi, ir, diemžēl, ir uh, vilcienā no Parīzes, tur noticis negadījums, vilciens netiek tālāk. Uh, Viņi ieradīsies acīm redzot vēlāk. Tālāk par kopējā tirgus organizāciju. Tas ir ziņojums, par ko es esmu atbildīgs. Tas ir ļoti svarīgs, manuprāt, jo, protams, ka lauksaimniecība ir daļa no ekonomikas. Pa, pagājušo desmitgažu laikā pasaule ir mainījusies un būtiski mainījusies. Lauksaimniecības ražošanas jomu skārusi, piemēram, cenu svārstīguma parādība. Ceras ir, cenas svārstās visām šīm pārdodamajām precēm, produktiem, turklāt mainās, protams, arī ražošanas izmaksas. Un šajā jaunajā kontekstā, manuprāt, mums ir jāspēj gūt mācība no tām reformām, kas jau tikušas īstenotas vairāku gadu laikā, un jāņem vērā arī to, ko vēlas sabiedrība. Ņemot vērā ar vienu mainīgo pasauli, mēs komisijas, Eiropas komisijas priekšlikuma tālākajā variantā ierosinām veidot eh, komiteju krīzes eh, apskrēkas, ko mēs varētu saukt par tādu kā drošības tīklu. Tā, lai varētu uzņemties tirgus pārvaldību, lai tā varētu attiecīgi visus at elementu saskaņot ar visām interesētām pusēm, kas ies, iesaistās eh, pārtiks ķēdē. Lai to darītu savukārt nepietiek tikai un vienīgi spēcināt tās uh, organizāciju pašu. Nē, nepieciešams piešķirt arī pilnvars šīm struktūrām un es ierosinu. Ņemot vērā, ka lauksaimniecībā ir bijusi arī zināma tāda attīstība, kas norisinājusies pirms šīs administratīvās struktūras izveidas. Ir bijušas eh, arī iniciatīvas pirms tam, un tas savukārt sasaistās ar brīvā tirgus kontekstu, un tāpēc uh, Manuprāt, steidzam vajadzētu pārskatīt noteikumus, kas piemērot konkurences jomā lauksaimniecības tirgumu. Un tas viss divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tāpēc, ka konkurences noteikumu piemērošana dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs atspoguļo dažādus domu gājienus un dažādu vēsturisku attīstību. Tie nebūtu nav vienmēr vienādi. Un reizēm nereti tie rada šķēršļus vienotā tirgus izveidai. Otrs iemesls Sākot no tā brīža, kad tirgus un ražotāju organizācijas e, kļūst par normu, man šķiet, ka būtu tikai atbilstīgi, ja mēs precizētu un noteiktu zināmas drošības pasākums attiecībā uz iniciatīvām, ko uzņem uz tirgus dalībnieku. Piemēram, uzskaitot virkni vienošanās, kas e, noslēgtas starp mm, tirgus dalībniekiem, tirgus darbības vajadzībām. Protams, ka darbs šeit nav viegls, tas ir ārkārtīgi delikāts, bet gribēšu atgādināt, ka jau no 57. gada eh, Romas līgumā, gan arī Lisabonas līguma 42. pantā ir paredzēts, ka konkurences noteikumi tiek koriģēti attiecībā uz lauksaimniecības tīklu, un par to iniciatīvu jāuzņems parlamentam un padomē, tāpēc ierosinu šo iespēju, kas paredzēta līgumos, arī izmantot. Grazie, Mišel. Grazie. Paldies, Meši, Mišel, paldies! Un paldies arī par to, ka izteicies tik īsi. Tālāk uzstāsies Giovanni Lavija. Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji! Arī savā ziņā, ziņojumā esmu centies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu vienkāršošanu. Pēc iespējas tālāku vienkāršošanu attiecībā uz šiem, šiem noteikumiem un normām ja runājam par pārvaldību KLP kontekstā. Es vēlējos pārliecināties, ka centrālais elements ir šai vienkāršošanas prasībai. Esmu tāpēc centies savā ziņojumā pievērsties zināmiem aspektiem, uh, Parasti saimniecībām tiek lūgts sniegt informāciju ik gadus, pat ja nekas to situācijā nav mainījies. Un es domāju, ka reizēm varbūt tomēr šāda veida atskaitēm būtu jāto piesniegtām reiz vairākos gados, ja šāda, pā, ja būtisku pārmaiņu nav. Tādā veidā situācija būtu vienkāršāka, un tas vairs nebūtu tāds igadējs ziņojums, tas nāktu par labu pilnīgi visiem, tostarp arī pašiem lauksaimniekiem. Tāpat vienkāršošana vajadzīga arī attiecībā uz inspekcijām, eh, to vajadzētu būt mazāk, netik biežām, jo tās gal galā tērē nodokļu maksātāju naudu, un nerad šī naudai eh, netiek eh, tērēta, nu, gluži tai efektīvākajā veidā. Esmu ziņojumā ierosinājis tāpat arī pārmaiņas kontroļu sistēmā, salīdzinājumā ar komisijas sākotnējo priekšlikumu paredzot iekšēju un ārējo certifikāciju daudz mērtiecīgākā veidā, lai varam konstatēt, kādus uzdevumus tad gaidām, kādus, kādu uzdevumu izpildu gaidām no lauksaimniekiem. Esmu centies tāpat arī būtiski mainīt sankciju sistēmu. Tām jābūt daudz samērīgākām. Pagātnē esam nereti piedzīvojuši to, ka par salīdzinoši nelieliem pārkāpumiem, kādu nelielu kļūmi, eh, lauksaimnieks saņem būtiskas sankcijas, kas ir pilnīgi nesamērīgas ar pieļauto kļūdu. Un savukārt, eh, pa, un, un var gadīties tā, ka pavisam eh, neliela formāla kļūda var no, novest pie tā, ka maksājumi tiek pilnībā atcelti, apturēti, un ne tikai uz gadu, bet pat vairākiem gadiem. Tāpēc gribu uzsvērt to, ka sankcijām jābūt proporcionālam, samērīgam, tāpat jābūt arī agrīnās brīdināšanas sistēmai. Tiek līdzīgi šobrīd visi runā par futbolu, un tā šai kontekstā varētu tikt uzskatīt par tādu kā dzelta no kartīti, kad lauksaimniekam tiek sniegta informācija, viņš tiek brīdināts, ka lūk šāda darbība viņš turpināt nedrīkstētu, citādi, jo tas ir pret noteikumiem, citādi vēl pēc nākamā brīdinājuma viņam nāksies pamest spēles lauku. Un par sankcijām runājot, ja šāda kļūda ir bijusi no lauksaimnieka puses eh, netīša, sagadīšanās pēc, tad arī sankcijām eh, nevajadzētu būt piemērotām uzreiz, bet drīzāk vajadzētu brīdinājumu. Blaši konsultējos ar saviem kolēģiem arī komitejā redzējām viedokļu dažādību. Tā visnoslēgumā es nonācu pie secinājuma, ka, protams, pirmajā īstenošanas posmā uh, ņemot vērā, ka skatāmies šeit uz pavisam jaunu ekolozācijas instrumentu KLP kontekstā, nebūtu pareizi pie, piemērot sankcijas, kas būtu plašākas eh, nekā paš, faktiskais maksājums par ekoloģizācijas komponenti. Un tāpēc sankcijas, kas attiecas uz uh, ekoloģizāciju, un to saka savā ziņojumā, būt, ir jāierobežo, un tām procentāli jāatbilst tam apmēram, kāds ir eko, ekoloģizācijai paredzētais maksājuma elements. Tāpat arī esam uh, noskaidrojuši to lauksaimnieku skaitu, kam automātiski pienāktos maksājums par ekoloģizāciju. Komisijas pieeja šai ziņā ir tāda, ka tā domā, ka šie noteikumi varētu attiekties tikai pret tiem lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar organi organisko lauksaimniecību. Es savā priekšlikumā šo lauksaimnieku skaitu vēlos paplašināt, un tur ietvert arī visus tos, kas īsteno agrivīdes eh, pasākumus. Uh, arī ietvarot tādus, tādas saimniecības, kur ir iekšējas struktūras, kas vērstas uz lauka attīstību reģionālā līmenī. Vēl viens jautājums, kas aktuāls šai kontekstā un kas parādījās arī saskaņošanas darbo pēc Lisabonas līguma, ir saistīts ar centieniem nacionālī, nacionālā līmenī, jo nereti dalību valstīs uh, ir operatīvie plāni lauka attīstībai reģionālā līmenī, un ir tādi reģioni, kas līdzekļus tērē ļoti viedi un ļoti pamatoti, savukārt citi reģioni ir varbūt slinkāki, lēnāk šo līdzekļu izmantošanā un sastopas ar šķēršļiem, eh, pēc tam šie līdzekļi tiek atsaukt, un viņiem vairs to nav. Tāpēc šeit vēlamies radīt kaut kādu veidu kompensācijas formas nacionālā līmenī, kas nozīmētu to, ka nacionālā budžeta ietvaros uh, Eh, būtu iespējams kompensēt šāda veida situācijas, ņemot vērā to, cik atšķirīgi ir konkrētie reģioni. Lai nebūtu tā, ka viens reģionu grupa, piemēram, vienmēr konstanti saņemtu mazāk līdzekļus. Šeit lomu spēlē gan pirmsfinansējums, gan šķērs atbildība Visi šie elementi parādās komisijas sākotnējā tekstā. Nu, piemēram, pesticīdu izmantošana ir joma, kas būtu jāskata padziļināt arī koplāmuma procedūras ietvaros. Tā nav joma, ko varam vienkārši eh, pazaudēt kopējā vispārīgo noteikumu gūzmā. Nē, tam vajadzīga īpaša uzmanība. Tālāk lauka attīstības aspekts. Horizontālais regulējums runājam par novatorisku vietējā mēroga sadarbību, esam eh, lūk guvuši pieredzi no, programma, no līd, programmas līderis, bet šī programma, protams, bija ārkārtīgi ierobežota savā apmērā, tāpat arī līdzekļi bija salīdzinoši ierobežoti. Un man liekas, ka pastāv eh, zināms proporcionalitātes trūkums starp veiktiem centieniem un gūtajiem rezultātiem. Varbūt arī šajā kontekstā tāpēc vajadzīgi grozījumi komisijas priekšlikumā. Kad atceramies jau notikušās debatas, jāsaka, esmu vienmēr bijis pret šo domu, jo domāju, ka tā ir daļa no komisijas priekšlikuma, kas pilnīgi noteikti ir jāgroza un kas ir jāuzlabo. Paldies Lavijas kungam tālāk pārējiem pie debastēm. Kā jau teicu, būs divi runātāji no nacionālajiem parlamentiem un tad viens Eiropas parlamenta deputāts no lauksaimniecības komitejas. Nu, redzēsim, kā šīs debatas risināsies un kā mēs iekļausimies laika rāmjos. Un vai, vai mums tiešām varbūt jādod vairāk priekšroka tieši viesiem? Sākumā uzstāsies Kipras parlamenta priekšādātājs Gavriela Kungs. Lūdzu. Ja, Nakis Gabriel, prego, premere mikrofonu. Gabriela Nakis, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu pirms runājat. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, gribētu pateikties visiem referentiem un viņu ieguldītajiem pūliņiem šajās lietās. Mūsu komiteja pozitīvi skatās uz tiem priekšlikumiem, ko esam saņēmuši no Eiropas parlamenta. It īpaši jautājumā par to, ka ir nepieciešama elastība un vienkāršošana. Esam priecīgi redzēt, ka referenti ir izvēlējušies specifisku pieeju valstīm. Tātad atšķirīgu pieeju pa dalību valstīm. Domājam, ka mums ir jāizvairās no nepieņemamas budžeta aploksnes samazināšanas. Tas būtu ļoti kaitīgi tīpaši mazajām valstīm, kuras īpaši smagi skar patreizējā, klima, e, patreizējā ekonomiskā situācija, piemēram, Kipra ir viena no šīm valstīm. Tiešie maksājumi ir ļoti, de, ļoti delikāts jautājums. Tāpat arī dažādu instrumentu izvēle un pieejamo variantu iespēja dažādām valstīm. Kiprā ir daudz mazo zemnieku, kas veido ainavu un kas dod, veido sabiedrisku labumu kopumā. Tas ir tipiski mazām dalību valstīm, ka zemnieki sniedz visus šos labumus. Viņi var nonākt situācijā, kad tiešie maksājumi, kad, kad dalību valsts lauksaimniecības budžets ir tiešām maz šajos apstākļos, un tādēļ Eiropas tiešais atbalsts tiešiem maksājumiem ir īpaši svarīgi. Mēs uzskatām, ka priekšlikumu var vēl uzlabot, piemēram, ieviešot proporcionalitātes principu. Ir šie divi pīlāri, un ir nepieciešams darīt tā, lai tie viens otru papildinātu. Es ceru, ka Eiropas komisija īpaši parūpēsies par svārstībām, par cenu svārstībām, kas ietekmēs dalību valstu tirgu, uh, tādu ļoti lielu pārmaiņu laikos, kādos mēs šobrīd dzīvojam. Mēs aicinam e, priekšlikumu izstrādātājs būt ļoti piesardzīgiem, ievērojot valstu intereses. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Annu Mekintošu, kas ir Britu parlamenta apakšpalātas pārstāve. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu. Es gribētu sveikt Dānijas prezidentūru un arī sveikt Kipras prezidentūru, kas tūdaļ uzņemsies prezidentūras grožus. Manuprāt, ir ļoti daudz kopsaucēju starp Eiropas parlamenta viedokli un dalību valstu parlamenta viedokļiem. Es ļoti ceru, ka mēs varam pievērst lielāko uzmanību atsevišķiem jautājumiem, kā to ieteica referenti. Proti, ir jāuzsver tas, ka jebkurai reformai ir jāvienkāršo kopējā lauksaimniecības politika un jāpadara tā elastīgāk, lai dalībvalsts var nedaudz manipulēt. Dānijas prezidentūra ievieš šo certifikācijas ideju. Tā, zināmā mērā, mūs sapra, satrauc Lielbritānijā, jo tas varētu uzspiest mums lielāku birokrātisko slogu. Mēs jūs aicinam izlasīt mūsu iesniegto rakstisko ziņojumu, kurā izklāstām savu viedokli par šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka galvenais mērķis ir atzīt to, ka Eiropas komisija ir sava loma, taču tā ir ierobežota. Komisija līdz ar to var izvirzīt vispārējos mērķus, taču tai ir jāļauj dalību valstu valdībām sadarboties ar zemniekiem un veidot piepildītu kopēju lauksaimniecības politiku ar savu saturu. Kā Kapulis Santos kungs teica, ir nepieciešama lielāka elastība tajā, kā ieviest šos ekoloģizācijas pasākums. Kopenhāgenā tika uzdots kāds jautājums, ko es nespēju atdot, atbildēt toreiz, proti fondu pārskaitīšana no pirmā uz otro pīlāru. E, Britu zemnieki ir nobažījušies par to. Tāpat kā jūs par otrā pīlāra līdzfinansējumu mēs esam satraukti. Nākamo sešu mēnešu laikā debates aizēnos tas, ka ministru padomu vēl nav vienojusies par daudzgadu finanšu schēmu. Es uzskatu, ka mums ir jāpatur vaļā mūsu komunikācijas kanāli, un um, es piekrītu tam, ka šobrīd sadarbība notiek pozitīvā gaisotnē. Paldies Makintošas kundzei. Tagad aicināšu izteikties Elizabete Kostinger, kas ir Eiropas parlamenta deputāte. Pēc tam aicināšu atkal viesus. Elizabete, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Arī es vēlētos uh, paust uh, to, ka šī izdevība ir uh, patiešām izcilā vest diskusijas arī ar dalībvalstu deputātiem. Es domāju, ka tas ir svarīgi gan dalībvalstu parlamentiem no vienas puses, gan arī Eiropas parlamenta deputātiem no otras puses, jo galu galā šādā veidā mēs varam patiešām praktiski pielietot visu to, ko mums ir devis Lisabonas līgums. Es eh, domāju, ka strādājot kopīgi pie kopējās lauksaimniecības politikas reformas, mēs eh, nodrošināsim mētiecīgu Uh, lauksaimniecības politiku tādu, kas skatītos nākotnē. Protams, ka līdzekļi ir jāizmanto efektīvāk. Tas ir mm, jautājums, uz kuru maz nevajag atbildi. Mums noteikti ir jādomā par to, lai lauksaimniecība būtu plānota, un es uzskatu, ka mūsu parlamenta referents Luīšs Kapolus Santos ir patiešām pelnījis apsveikumus, jo viņš ir savā ziņojumā par lauku attīstību ņems vērā visus mums tik svarīgos priekšlikumus. Es vēlētos nedaudz parunāt arī par ekoloģizācijas pasākumiem. Ja runa par vides programmām, tad daudzās valstīs tās funkcionē ļoti labi, un nedrīkstētu būt tā, ka tagad, kad mēs runājam par KLP ekoloģizāciju, tās valstis, kuras jau ir ļoti daudz sasniegušas, tagad eh, tiktu kaut kādā veidā uh, pamestas novārtā, vai arī tām nāktos regresēt. Ir ļoti svarīgi domāt par tādu uh, agrāro vides programmu, uh, kas ir ietverama ekoloģizācijas pasākumos pirmajā pīlārā, ja, protams, ir iegūti visi vajadzīgie certifikāti. Uh, Visi iepriekšējie runātāji jau runāja par kontrolēm un par to, ka birokrātija būtu jāsamazina. Šeit noteikti ir vēl daudz eh, darāmā. Es vēlētos novērst to, ka eh, tiek eh, radītas tādas darba vietas, kas īstenībā birokrātiju tikai palielina. Naudai ir jānonāk pie tiem kam tā ir visvairāk nepieciešama, proti lauksaimniekiem un tiem, kas dzīvo laukos. Ja runa par inovācijām, tad eh, mums ir jādomā par tādu lauksaimniecību, kas uh, ir eh, specializējusies, piemēram, arī laukos, arī tādos apvidos, kur ir daudz kalnu, ir vajadzīgi attiecīgi pasākumi, lai varētu pēc iespējas labāk izmantot šo zemi. Ja ir runa par dažādu asociāciju veidošanu, tad noteikti finanšu krīzes apstākļos ir jāroda vajadzīgie priekšlikumi. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs samazinātu lauku attīstībai paredzēto finansējumu. Mums ir jāatrod pareizās jomas, kur šo līdzekļu patiešām trūkst. Es eh, domāju, ka dalībvalstu parlamentu viedoklis lielākoties sakrīt ar Eiropas parlamenta viedokli, un es ceru, ka mēs patiešām panāksim visu to, kas lauksaimniekiem ir vajadzīgs. Paldies, Elizabetei. Tagad aicināšu izteikties Paulo Skarpuskungu, kas ir Itālijas senāta lauksaimniecības komitejas vadītājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Paulo. Paldies par šiem sirsnīgajiem apsveikumu vārdiem, ko tu veltīji Itālijas pārstāvjiem. Itālijas senātā jau vairāk kārt ir notikušas debats par KLP reformu. Mēs esam pieņēmuši arī savu rezolūciju par šo pakotni, ko redzam šobrīd. Būtisku atšķirību starp politiskajām grupām, kas pārstāvēt senātā, nav. Priekšsādātājs arī uzskata, ka tas ir nepieciešams skaidri nodalīt atšķirības starp pirmo un otro pīlāru. Tā, lai mēs varētu panākt šo mērķi, vienkāršot noteikumus attiecībā uz nošķirtajiem tiešajiem maksājumiem un tā, lai lauksaimnieki būtu ar lielāku atbildības sajūtu. ja mēs noteiksim šo te kapingu vai maksimālos tiešos maksājumus, tad mēs varētu nostādīt nelabvēlīgā situācijā atsevišķu kategoriju zemniekus. Uzskatām, ka jāņem vērā ar apstrādājumās lauksaimniecības platības, bet arī citi jautājumi. Nu, piemēram, dzīves izmaksas, dzīvošanas izmaksas, kas ir atkarīgas, atšķirīgas dalību valstīs, uh, tāpat arī zemes īpašuma tiesību akti un lauksaimnieciskās ražošanas veids, resursu sadalījums, eh, kā tas ir piedāvāts šobrīd, varētu nozīmēt, ka Itālijas zemnieki saņems nākotnē daudz mazāk. Tas mums ir nepieņemami. Vēl par tiešajiem maksājumiem. Mēs uzskatām, ka to piešķīrumam dalībvalstīm ir jā, jābūt atkarīgam no tā, kāds ir ekonomikas pārvaldības līmenis dalībvalstī, cik labs tas ir, cik ekoloģija vai cik vidē draudzīga ir lauksaimnieciskā ražošana un kādi lauksaimniecības produkti tiek ražoti. Dalībvalstīm būtu jāiejaucas tikai atsevišķos gadījumos Mēs uzskatām, ka iekšējais vienotais tirgus ir jāveido, birokrātijas logam jābūt minimālam. Priekšsādātāji Itālijā zemnieki patiešām sacēlās pret birokrātijas apjomu, ar ko viņiem jātiek galā. Neaizmirsīsim, ka tiešie maksājumi ir ekonomiska lieta. Un tādēļ mums ir jāskatās uz lielāku pašpietiekamību. Aktīvā zemnieka princips tādēļ ir ļoti svarīgs. Ir jāskatās, kāda ir lauksaimniecisko uzņēmumu struktūra un kādi ir arī ražošanas cikli pastāv cenu svārstības un arī ieguldījumu svārstības, un tādēļ KLP arī nākotnē ir jāapgādā ar ļoti spēcīgiem tirgus pārvaldības instrumentiem. Priekšsēdētāji, mēs uzskatām, ka nav iespējams e, zemes, apstrādāmās zemes platības izmantot kā vienīgo kritēriju tiešmaksājuma aprēķinam. Ir jāņem vēl daudz citi kritēriji Lielas paldies visiem runātājiem, referentiem. Īpaši te skatos uz Giovanni Lavija. Ļoti patīkam šeit redzēt pazīstamu seju. Paldies! Tagad aicināšu izteikties Bundesbankas pārstāvi Mišelu Goldmanu. Goldman. Godāmais priekšsēdētāja kungs, godāmie kolēģi. Mēs eh, patiešām priecājāmies par uzaicinājumu ierasties un tieši tāpēc arī ieradāmies. Kopējās lauksamniecības eh, politika un eh, tās reformas mums liekas ļoti nozīmīgas, un mēs piekrītam uz uzstādītajiem mērķiem. Vācija ir iesaistījusies kopējās lauksaimniecības politikas reformā, jo tā jau daudz ātrāk par citām dalību valstīm ir centusies padarīt savu lauksaimniecību konkurētspējīgāku un ir centusies eh, samazināt tirgus postošo ietekmi uz lauksaimniecību. Ir jāatcerās, ka nevienmēr eh, tirgus eh, ekonomikas reformas ir, biju, ir palīdzējušas la, lauksaimniekiem, un noteikti arī nākotnē tās sagādās daudz izaicinājumu. Ir jāatcerās, ka galvenokārt mums ir jādomā par vienu procentu no uh, IKP, mēs piekrītam, ka finansējums pirmā pielāra ietveros ir jāpārdala. Šīs finansējums ir jānodod tām nozarēm, kas pašlaik cieš. Tāpat arī mēs vēlamies, lai otrās pīlārs būtu stiprāks. Mēs nevēlamies, lai tiktu ieviesti griesti. Mēs nesaskatām nekādu nepieciešamību ieviest uh, konkrētus nosacījumus attiecībā uz eh, ekoloģizāciju. Es uzskatu, ka situācija mūsu valstī to jau ir pierādījusi. Ir eh, jāatcerās, ka uh, lielākā daļa no komitejas vēršas pret pirmā un, pīlāra, pirmā un otrā pīlāra uh, sapludināšanu. Ir jāatcerās, ka mēķi ir jānosaka pietiekami skaidri, un tieši tāpēc arī šīs re, šīm reformām ir jābūt skaidrām. Uh, Tāpat arī mēs domājam, ka īpaši nosacījumi par jauniem lauksaimniekiem un aktīviem lauksaimniekiem nenovedīs pie uzstādītā mērķa. Protams, ka birokrātija ir jāsamazina, jo īpaši administrācijā. Tāpat arī ir jāsamazina kontroļu skaits, to mēs noteikti atbalstītu. Dzeltenās kartītes sistēma kontrolas sistēmā, tā mums arī šķiet eh, pietiekami laba. Paldies! Dziękuję pan posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę pana posła. Lielas paldies. Vārds Kolinovska kungam. Paldies, priekšādētāji. Viens no mērķiem kas ir iekļauts kopējās lauksaimniecības politikas reformā, ir nodrošināt labāku līdzekļu pārdali. Te ir runa par vides aizsardzību, par ekoloģizāciju, bet tajā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka e, finansējumam, kas tiek piešķirts abu pīlāro ietver, ietveros, ir eh, noteikti jānonāk pie lauksaimniekiem, lai tie to varētu izmantot pēc iespējas labāk. Tieši tāpēc es atbalstu visus komisijas priekšlikumus, kas runā par mazu saimniecību atbalstu. Piemēram, tie runa par uh, saimniecībām, kas ir mazāks par pieciem hektāriem. Tāpat arī ir jāatcerās, ka, piemēram, manā valstī ir daudz tādu saimniecību, kas tiktu diskvalificētas, uh, ja tiktu ieviestas šādas reformas. Ja runa par birokratizāciju, tad es uh, domāju, ka ir jāņem vērā dažādi faktori. Ir jāatcerās, ka dažkārt atbalstu saņem tādas mazas saimniecības, kas īstenībā nemaz nedarbojas lauksaimniecības jomā. Tas nozīmē, ka tie, kas neapstrādā zemi, proti līdz ar to nav lauksaimnieki, saņem vairāk naudas nekā tie, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Proti te ir runa par aktīvā lauksaimnieka definīciju. Uh, Es domāju, ka mums eh, vajadzētu m, mm, tomēr vērsties pret eh, šādiem mēģinājumiem kaut ko grozēt, jo īstenībā tie nedod to, ko mēs gaidām no šīs reformas. Tie iet pretējā virzienā. Par tiešiem maksājumiem mēs jau 20 gadus runājam par to, ka šie maksājumi ir jāpielāgo, bet tajā pašā laikā konkurences apstākļi tomēr ir atšķirīgi. Uh, Šie priekšlikumi attiecībā uz ekoloģizāciju un viss finansējums, kas ir paredzēts um, ekoloģizācijas pasākumiem, noteikti ir jātiecina nu uz visu Eiropas Savienību. Ir jānodrošina vienots dienas, kas darbotos visā uh, Eiropas Savienībā. Tas noteikti būtu taisnīgāk nekā tas, kas pašlaik ir paredzēts Eiropas komisijas priekšlikumos. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs eh, priecājamies par šo iespēju tikties un runāt Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs uzskatām, ka darbs, eh, ko ir paveikuši referenti, uh, ir eh, ievieš ļoti daudz eh, praktiskā, saka Doela kungs. Mēs eh, īpaši vēlētos runāt par Kapalas Santos paveikto. Abi jūsu sagatavotie ziņojumi ir patiešām ļoti labi, it īpaši no īrijas pozīcijām raugoties. Ir jāatcerās, ka mums noteikti ir jāoptimizē ražošana Eiropas Savienībā tā, lai uh, Eh, šī rīcība būtu ilgspējīga un lai mēs varētu aizsargāt uh, visus šajā nozarē iesaistītos. Proti pārvaldīt eh, budžetu, kas ir paredzēts šai nozarē, ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Uzklausot to, ko minēja uh, referenti, man šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs izstrādāsim tādu priekšlikumu, kas būs pietiekami praktisks un labs. Uh, Bet eh, tagad ir jautājums, kas notiks tālāk, vai eh, šis, eh, šī rīcība tiks apstiprināta parlamentā. Es zinu, ka ir iesniegti dažādi dokumenti, tas ir jādara līdz 9. jūlijam, bet, protams, ir jāatcerās, ka daudzgado finanšu plāns noteikti tuvākajā laikā netiks apstiprināts. Tad, kad parlaments būs apstiprinājis šo ziņojumu, kā tas viss izskatīsies, ņemot vērā vispārējo ietveru. Es gribētu zināt, kāds ir laika grafiks no parlamenta viedokļa. Es zinu, ka no mūsu parlamenta komitejas viedokļa mēs labprāt eh, dzirdētu, kāda ir reakcija. Mēs eh, gribētu redzēt, kas notiks pēc šo dokumentu pieņemšanas attiecīgajās instancēs. Bardzo panu proszę, pan poseł Chruścikowski. Dziękuję. Senator Chruścikowski. Groszczykowska kungam vārds. E, chciałbym tu kilka słów podziękowania. E... Jā, man būtu, e, kas sakāms. Pirmkārt, protams, es vēlētos paust e, pateicību par to, ka varēju e, ierasties uz šo sanāksmi un uzklausīt to, kas bija sakāms referentiem. Mēs gribētu arī norādīt, ka daži no risinājumiem, par kuriem mēs spriedām arī senātā, um, parādās šajos ziņojumos, bet, protams, diskusijās mēs uh, dzirdam arī daudz jautājumu un arī šaubu par to, kādā virzienā mums vajadzētu iet. Es varētu piekrist tam, ko uh, ir uh, pieņēmis senāts atbildot uz komisijas priekšlikumu. Uh, Protams, nelasīšu visu, kas ir iekļauts senāta nostājā. Tad, taču gribētu pieminēt, ka galvenie jautājumi, par ko šeit ir runa, ir mūsu tad reakcija uz parlamenta un komisijas priekšlikumiem. Mēs runājam par, runājam par lauksaimniecības politikas vienkāršošanu, par konkurētspējas uzlabošanu, Mēs runājam par to, ka ne visās dalībvalstīs vajadzētu ieviest vienādus pasākumus, tāpat arī ir runa par tiešajiem maksājumiem. Protams, ka ir jāņem vērā atšķirīgas attieksmes iespējamība, taču tajā pašā laikā nedrīkstētu būt tā, ka kāda no valstīm tiek diskriminēta. Esmu dzirdējis dažādus viedokļus, bet eh, komisijas priekšlikumā, piemēram, īsti nav skaidrs, vai diskriminācija ir pieļaujama. Galu galā mēs esam gaidījuši jau 20 gadus. Mēs ilgu laiku jau runājam par pielāgošanu, bet tā vēl ar vien nav notikusi. Tādās valstīs kā Polija mēs uzskatām, ka konkurence nav vienāda, un līdz ar to mēs varam runāt par diskrimināciju. Es vēlētos pateikties komitejas priekšsādātājam, kurš teica, ka mēs nebalsosim, pirms mēs neredzēsim, kāds tad būs budžets. Tam es varu pilnībā piekrist. Es varu teikt, ka mēs varētu arī izdzīvot ar mazāk līdzekļiem, bet nu redzēsim, kā tas viss izskatīsies nākotnē. Lielas paldies! Tagad dod vārdu Desa kungam. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es vēlētos uzreiz pieskarties jautājumam, kā tad būs, eh, turmā, kāda būs turpmākā procedūra. Termiņš grozījuma iesniegšanai. Šodien mana politiskā grupa mani aicināja panākt, lai šis termiņš tiktu pagarināts. Ir jāatcerās, ka um, daudz vēlas iesniegt grozījumus, protams, pēc tam nāksies arī par to diskutēt, un es ceru, ka šis termiņš um, arī tiks mazliet pagarināts. Ja runa par diskrimināciju, es vēlētos uzsvērt, ka, manuprāt, ir netaisnīgi, kā tagad izskatās pirmais pīlārs. Nevar būt tā, ka kopējā tirgu uh, latvieši saņem 78 eh, eiro par hektāru, kamēr citi saņem vairāk par 200 eh, eiro. Līdz ar to mēs šeit nevaram runāt par kopējo lauksaimniecības politiku. Taču mēs nevaram arī diskriminēt konkrētas jomas lauksaimniecībā. Ja mēs šeit runājam par šiem 50 eiro un par 200 eiro, tad Itāļi man, piemēram, eh, ziņo, ka dienvid Tirolē eh, zemnieki saņem tikai 70 eiro, kamēr citās Itālijas daļās eh, šī atšķirība ir eh, par divām reizēm lielāka. Tā noteikti nevarētu būt, ka vienas valsts ietvaros pastāv tik lielas atšķirības. Ja runa par ekoloģizāciju, tad es varu jums atklāti teikt, ka komisijas priekšlikums mani patiešām sadusmoja. Un kāpēc? Tāpēc, ka šis priekšlikums ievieš vēl vairāk birokrātijas, un šis priekšlikums nav mētiecīgs. Eiropa ir ārkārtīgi atšķirīga. Ir jāatcerās, ka 27 dalībvalstīs nevar ieviest vienus un tos pašus ekoloģizācijas pasākumus. Kad es lidoju pār Somiju, tad es skatos, kur tad šeit varētu atrast 30% eh, eh, zaļināšanai. Protams, lidojot pār Sicīlijai, tad mums arī par to pašu ir jādomā. Kā tad tas viss izskatīsies? Mm, vai mēs varēsim šeit eh, ūdeņus padarīt zaļākus? Es domāju, ka mums ir jārod labāki risinājumi, un mēs tos arī varēsim rast. Es ceru, ka lielākā daļa deputātu parlamentā ir tāda uh, tādās pašās domās kā es, un mēs noteikti arī iesniegsim attiecīgus grozījumus tā, lai šis, ko ir ieviesusi komisija, um, šis priekšlikums, lai tas varētu tikt uzlabots un lai tas kļūtu praktiskāks. Dziękujemy panu posłowi. Paldies. Saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Spānijas parlamenta priekšā pārstāvim Alonso kungam. Muchas gracias, señor presidente. Muy difícil. Lielas paldies, priekšādātāji. Man būs ārkārtīgi grūti visu, ko vēlos teikt, ietilpināt divās minūtēs. Jo, protams, ka šī joma ir ārkārtīgi plaša. Trīs punkti. Pirmām kārtām par budžetu runājot. 2011. gada jūnija budžeta priekšlikums, manuprāt, ir pats minimums, kas mums ir pieņemams. Uh, Nu, ne par kapeiku mazāk priekšēdātājs jau ir teicis, ka gala balsojums par šo jomu nenotiks, kamēr budžeta skaitļi nebūs skaidri zināmi. Un varu jums pateikt uzreiz un tūlīt, ka ja izmaiņas būs uz labo pusi, tad tas viss būs ļoti labi, bet ja šīs ierosinātās budžeta izmaiņas samazinās to zem 2011. gada jūlija līmeņa, tad tas vienkārši nebūs pieņemami. Kaplašantas kungs, Jūs esat sagatavojis dokumentu, kas, e, mūsuprāt, iet pareizajā virzienā, cenšoties ieviest e, elastīgumu attiecībā uz ekoloģizācijas noteikumiem mazajiem lauksaimniekiem. Esam ļoti pateicīgi viņam par paveikto darbu, bet tajā pat laikā tomēr jāsaka pati loģika, kas ir komisijas priekšlikuma pamatā, mainīta netiek. Respektīvi, viņi vēlas uh, ekonomikas, sociālos un vīdes eh, jautājumus, kas, protams, ir ārkārtīgi atšķirīgi pēc raksturu, tomēr apskatīja tādā ļoti vienotā mm, veidā, pēc tāda šablona, un tas mums nav pieņemams. To nevaram atļauties. Tāpat gribu vaicāt Kaplašantus kungam, ko viņš domā par tiem miljoniem hektāru, kas būs šīs jauno saimniecību uh, jomas KLP izmaiņu rezultātā. Jo, ja tie tagad tik parādīsies kā jaunas saimniecības, it kā tādi hektāri, kas ne, nav tikuši apstrādāti iepriekš, tad kas tad notiks ar visām šīm jaunajām teritorijām? Ja domājam par piena ražošanu, gaļas ražošanu un tā tālāk, Jāceras, ka ir ļoti daudz tādu lauksaimniecības sektoru, kas ir tiešā veidā saistīti ar uh, lauksaimniecības teritorijām, un tam, protams, būs uh, cieša saikne ar to, kāda atbilst līmeni šie zven, zemnieki saņem. Nedomāju, varbūt, ka arī šis uh, fórums nav tas īstākais, kad varētu runāt par CO2, bet tā ir viena no ļoti svarīgām problēmām, uh, Eh, kas šobrīd skar lauksaimniekus un lop, eh, lopu ražotājus. Eiropas Savienībā jārīkojas elastīgi, jārīkojas strauji, un, ja samazinās cenas, tad tai jārīkojas ļoti ātri. Un, protams, ka jābūt tādam eh, svaigākajam cenu līmenim pieejamam vienmēr, tāpat arī ražošanas izmaksu līmenim jābūt kontrolētiem. Domāju, ka pozitīvi, ka bijis priekšlikums pārskatīt konkurences noteikumus lauksaimniecības tirgumu. Jo svarīgi uzsākt sarunas par cenām, tā, lai lauksaimnieki gūtu labumu no tām. Paldies! Dziękuję panu posłowi. Teraz zabierze głos pan, pos, pan poseł Blumfeldz. Blumfeld, kungs, lūdzu. Labdien! Uh, priekšēdētāji kungs, cienītie kolēģi. Liels paldies par šo diskusiju. Latvijas Republikas saim ļoti rūpīgi seko līdz visiem ar kopējās lauksamniecības politikas saistītiem jautājumiem. Neapšaubām Latvijai, tāpat kā pārējām Baltijas valstīm, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, ir nevienlīdzīga tirgus kropļošanas izskaušana. Milzīgās atšķirības starp tiešajiem maksājumiem uh, dalībvalstu lauksaimniekiem nerada vienlīdzīgas konkurences iespējas. Latvija uzsver, ka trīs Baltijas valsts jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā saņem viszemākos tiešos maksājumus, tādēļ, ka tiešo maksājumu aploksņa aprēķinā tika izmantoti ražošanas apjomu dati pat no 90. gadu sākuma. Šajā laikā visas trīs Baltijas valsts iezīmējās ar visbēdīgāko situāciju lauksaimniecībā – un ekonomikā, ņemot vērā neseno padomju savienības sabrukumu un pārēju uz tirgus ekonomiku. Maksājuma aploksnēm pamatā esošie references rādītāji stipri atšķirs no pašreizējiem ražošanas apjomiem. Uzskatām, ka jaunā perioda tiešajiem maksājumiem ir jāstājas spēkā pilnā apmērā jau perioda sākumā – Nākamajā periodā ir jānodrošina taisnīgi, godīgi un vienlīdzīgi tiešie maksājumi bez turpmākiem pārējais periodiem visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Lai arī Eiropas parlamenta piedāvājums visu dalībvalstu lauksaimniekiem nodrošināt vismaz 65% no tiešo maksājumu vidējā līmeņa iet pareizā virzienā, tomēr Latvijai tas nav pieņemams. Latvija uzstāja, ka katrai Eiropas Savienības dalībvalstī jāsaņem vismaz 65% 80% no vidējā Eiropas Savienības tiešo maksājumu līmeņa. Piemēram, lai nodrošinātu Baltijas valstīm tiešo maksājumu izlīdzinājumu līdz 80% no Eiropas Savienības vidējā uh, Eiropas Savienības budžetam papildu tas izmaksā tikai aptuveni 2,1 miljārdu eiro, kas ir 0,71% no kopējās 2014. 2020. gada Eiropas Savienības budžeta aploksnes. Mēs iestājāmies par godīgiem un vienlīdzīgiem tiešiem maksājumiem, taču Latvijas zemnieks spētu izdzīvot arī tad, ja vienlīdzības un, vienlīdzības un efektivitātes dēļ tiešo maksājumu vispār Eiropas Savienībā nepastāvētu, bet pastāvētu tikai godīga tirgus konkurence. Paldies! Dziękuję panu posłowi. Teraz zabierze. Sirsnieks, paldies. Aicināšu nākotu, nākamu runātāju. Eiropas parlamenta deputātu Džordžu Lajenu. Džordžs Lajens arī ir viens no mūsu referentiem. Viņš rakstīja ziņojumu kopā ar Desa kungu. You, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos ļoti īsi. Esmu ļoti priecīgs redzēt šeit dalību valstu parlamentu deputātus. Pirmkārt, gribētu atgādināt visiem, ka KLP reforma nav tāds parastais kārtējais pasākums. Lisabonas līguma darbības rezultātā parlaments piedalīsies līdzlemšanas procedūrā uh, par to, kāda būs šī KLP reforma. Tādēļ mēs esam satraukušies, ka daudz lēmumi šobrīd atrodas Dānijas prezidentūras sarunu kastē un ir cieši sasaistīti ar sarunām par daudzgadu finanšu schēmu. Mēs, kā lauksaimniecības komiteja Eiropas parlamentā, gribam skaidri pateikt, ka mēs vēlamies caurskatāmību un vēlamies, lai šie lēmumi tiktu pieņemti koplēmumu procedūrā un nevis tikai valstu un valdību vadītāju vidū. Tālāk runāšu par reformu. Reformai jābūt tādai, lai rezultātā tiktu radīts vairāk pārtiks produktu, bet tiktu izmantots mazāk energoresursu un e, ražots mazāk izmešu. Lauksaimniecībai jābūt konkurētspējīgai un ilgspējīgai. Daudziem no mums ir dažādas bāžas arī šajā komitejā. Galvenās bažas saistās ar to, ka komisijas priekšlikumi šķiet reizēm ir vērsti pilnīgi pretējā virzienā. Uh, Priekšsēdētājs ir izstrādājis tādus priekšlikumus, kas mūsuprāt vairāk saskan ar mūsu paredzētajiem mērķiem. Nu, it īpaši tas attiec uz tādiem jautājumiem kā ekoloģizācija. Eiropas parlamentā ir liels atbalsts ekoloģizācijai kā tādai, un tās sasaistē ar tieši maksājumiem. Taču šobrīd šķiet Eiropas komisija domā, ka viens risinājums būs piemērots visām dalību valstīm. Ir trīs pasākumi, kas tiks ieviesti horizontālā veidā visā Eiropas Savienības teritorijā, neņemot vērā atsevišķu dalību valstu specifiku. Es ceru, ka Eiropas parlaments, balsojot par grozījumiem, ieviesīs veselu spektru dažādu pasākumu, no kuriem dalībvalsts varēs izvēlēties katra trīs piemērotākos. Es ceru, ka vairums deputātu atbalstīs šādu pieeju. Man šķiet, ka pasākumiem jābūt tādiem, kas vērst ne tikai uz bioloģisko daudzveidību, kas ir ļoti svarīga, bet arī uz resursu, enerģijas un oglekļa dioksīda efektivitātes jautājumiem. Es ceru, ka šādi te mērķi tiks iebalsoti mūsu ziņojumā, un es arī ceru, ka dalībvalstu parlamentārieši mūs atbalsta. Pēdējais, ko gribu teikt par ekoloģizāciju, mums jārīkojas tā, lai sodi par ekoloģizācijas pārkāpšanu netiktu sasaistīti ar tiešmaksājumiem kopumā, lai tie būtu kaut kas atsevišķs. Ja kāds nevēlas eh, rīkoties saskaņā ar ekoloģizācijas pasākumiem vai noteikumiem, tad viņam jāmaksā sots. Tālāk Atsevišķās dalību valstīs tiek izmantots vēsturiskais maksājuma aprēķināšanas veids. Tur ir lielas bāžas par komisijas piedāvāto sistēmas maiņas ātrumu un tempu, un tādēļ ceram, ka šīs piedāvātais ātrums tiks mainīts. Paldies, priekšsādātāji! Paldies Lajonkungam! Paldies, ka iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Tagad runās Austrijas pārstāvis. Eselta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlamies būt spējīgi ražot pārtiku tur, kur lauksaimniekošanas apstākļi nav optimāli, arī ir jābūt tādām iespējām. Komisijas priekšlikumā parādās mazāk visnabadzīgākie reģioni, viņu kartēs pierādās tie. Mē, parādās tie. Mēs e, nepiekrītam šādai te kategorijas atzīmēšanai kartē. Mēs ceram, ka šīs jautājums tiks vēlreiz pārdomāts un izsvērts. Ir tādi reģioni, kuros nav iespējams audzēt lielopus, piemēram, Mēs vēlamies arī nākotnē saņemt papildu maksājumus, jo Austrijā ir šādi reģioni, nu, piemēram, augstu kalnos, kur ļoti stāvs kalnu nogāzes un nav iespējams audzēt lielopus. Domājams, ka tur būtu jāsaņem maksājums 300 eiro par vienu hektāru, jo savādāk lauksamniekam nav nekādas peļņas no šādas lauksamnieciskās ražošanas. Uh, Lauksaimnieciskās platības aprēķināšana ir pakļaut daudz un dažādām kļūdām. Nu, piemēram, ja e, zemnieku saimniecībā ir atšķirīgi šie te zemes gabali ar, dažādām, ar, ar, ar dažādiem raksturlielumiem, tad ir grūti aprēķināt, kāda ir šī zeme. Piemēram, tikai daļa no zemes var tikt izmantot kā ganības teiksim, 30 hektāri tiek uzskatīti par uh, lobarības audzēšanas teritoriju, un tad tas arī tikai būtu jāņem vērā piešķirot tiešmaksājumus. Ekoloģizācija tiek attiecināta arī uz bioloģisko lauksaimniecību. Mēs uzskatām, ka uh, ekoloģiskie parametri nebūtu jārēķina katrai zemnieku saimniecībai atsevišķi. Aprēķina metodēm jābūt elastīgām atkarībā no tā, kāds ir reģions kopumā, iespējams, ka tas vispār ir ļoti zaļš. Nākamais punkts - dzeltenā kārta. Manuprāt, ka tas ir ļoti labs izgudrojums un varbūt, ka vajadzētu par to padomāt vairāk. Paldies! Paldies! Aicināšu izteikties deputāti Oskarsonas kundzi, kas runā zviedri. Interesanta drāgniņa un interesants samtāl at lysna po så här långt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem referentiem! Paldies par šo iespēju veidot kontaktus, kas mums visiem ir tik ļoti svarīgi. Es gribētu jums pastāstīt, kāda pozīcija, kāda nostāja mums ir Zviedrijā īpaši pieskaršos šai kopējā budžeta idejai. Mēs esam par to, lai budžets būtu taisnīgi, tiktu taisnīgi sadalīts, lai tiešmaksājumi tiktu taisnīgi samaksāti. Un tādējādi tiktu atbalstīta veselīga lauksaimniecība tāda lauksaimniecība, kas ņems vērā vīdes aspektus, kas mums ir svarīgi. Ekoloģizācijas priekšlikums, piemēram, ir ļoti labs. Mēs uzskatām, ka dalību valstis var, protams, ieviest savus pasākumus, taču tos var stiprināt arī Eiropas Savienības līmenī, izstrādājot kopīgus noteikumus. Ja tādi būs, tad konkurence Eiropas Savienībā būs taisnīgāka, nu nemaz jau nerunājot par konkurenci pasaules līmenī. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai tiktu ņemts vērā arī otrais pīlārs kurā tieši ir paredzēti ekoloģizācijas pasākumi mazām zemnieku saimniecībām. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunie zemnieki arī varētu uzsākt lauksaimniecisko darbību. Tādēļ ir viņi jāatbalsta šajā te, šajos centienos. Tāpat jāatbalsta arī vecāki lauksaimnieki Viņiem jādod iespēja nodot savi, savas iestrādes jaunākai paudzei. Lauksaimniecība ir ļoti svarīgs sektors vispārējā budžetā, un tādēļ šim sektoram jābūt riedarbīgam, efektīvam, vidē draudzīgam, ilgtspējīgam, tādam, kas dod labumu visai Eiropas ekonomikai. Tādēļ mēs atbalstām to, ka tiek piešķirts īpaši atbalsts visnelabvēlīgiem nelabvēlīgiem reģioniem. Paldies par uzmanību. Paldies. Garsies kungs, nākamais runātājs lūdzu. Pani poseł. Pani poseł Garcia, bardzo proszę. Gracias, presidente. Eh, bueno, yo lo primero eh, que... García Skons turpina. Pirmām kārtām gribu teikt jums paldies par to, ka esat norganizējuši šo ārkārtīgi svarīgo konferenci. Ir svarīgi apmainīties ar viedokļiem ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Turklāt gribu runāt vairāk par mērķiem nekā par to, kā grasamies īstenot šo politiku. Mums savā darbā jāņem vērā tas, ko uzskatām par pašu galveno KLP mērķi. Es domāju, ka KLP ir jābūt spēcīgai politikai, tai jānodrošina pārtika par pieņemamām cenām, par pieejamām cenām pilsieņiem. Un tas taču ir mūsu galvenais mērķis. Protams, tāpat arī uzskatām, ka primārais sektors ir ārkārtīgi strateģisks pēc sava rakstura. Un tas, protams, jāskata tieši tikpat uzmanīgi, cik daudz citi svarīgi politikas sektori, kā piemēram aizsardzība un tā tālāk. Domāju, ka priekšlikums, kas mūsu priekšā ir ļoti labs, tas ļauj dalību valstīm tomēr arī pašām lemt, eh, kādus pasākums mērus piemērot, ņemot vērā savas valsts specifiku. Tāpat laikā referents, protams, piemin arī vairākus problēmu jautājumus. Gribēju tāpat arī vaicāt, vai ir iespējams, piemēram, izmantot eh, sapārotos maksājumus un pasākumus. Piekrītu kolēģiem, kas teica, ka ekoloģijas pakāpumi nedrīkst būt vienādi pilnīgi visām valstīm. Nē, lauksaimniecības sektori ir ārkārtīgi atšķirīgi valstīs, un eh, ja šāda elastība netiks pieļaut, tad pie vienošanās nevarāsim nonākt. Turklāt gribēju vēl arī atgādināt, ka nepieciešama kompensācija lauksaimniekiem eh, divu iemeslu dēļ. dzīvie, tad lomu spēlē dzīvnieku labturības jautājumi. Un um, tas viss saistīts ar viņu konkurētspēju. Tāpat arī jādomā par to, ka tai, līdz brīdim, kamēr mums nebūs pilnīgi fiskāla monetāra savienība, nevaram runāt par pilnīgu kopēju lauksaimniecības politiku Eiropas līmenī. Tāpat arī tirgus atbalsts ir vēl viena joma, kas prasa papildus uzmanību. Uz to jāskatās. Dantēna kungs ir referents, kas strādā tieši pie šīs jomas un atsevišķos grozījumos. Eh, manuprāt, šādas domas vēl arī parā, parā, parādīsies. Viņš to varēs apsvērt. Paldies. Nākamais runātājs. Jādulēs Kokungs no Rumānijas. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor pentru efortul făcut pentru... Paldies! Gribēju teikt paldies referentam, re, visiem referentiem par viņu izdarītajiem centieniem strādāt pie šiem e, ziņojumiem, kas attiec uz Rumānijas nostāju attiecībā uz dabas resursu aizsardzību un lauksaimniecības kopējo politiku, man jāsaka lūkas. Rumānija atbalsta kopējo sadalījumu līmeni KLP ietvaros tā, kā to ierosinājusi Eiropas komisija. Tas ir pats minimums, kas pieņemams. Eh, Rumānijai nekas mazāks nebūtu pieņemams. Protams, valstī ir arī savas uh, problēmas. Piemēram, uz ties, attiecībā uz tiešiem maksājumiem Rumānijas situācija ir pilnīgi unikāla, jo Eiropas komisijas ierosinātā konverģence saglabā pašreizējo atšķirību starp maksimālo un minimālo uh, tiešo maksājumu līmeni starp dažādām valību valstīm. Turklāt griezti attiecībā uz eh, atbalstu lielajiem, lielajām saimniecībām mums nav pieņemami. Tālāk ekoloģi, ekoloģizācija un tiešie maksājumi. Man, mūsuprāt, šajā priekšlikumā nedrīkstam ieviest papildus birokrātiskus mērus lauksaimniekiem, un tāpēc šie 30% no tiešā maksājuma, mūsuprāt, ir pārāk liels ap, ap skaitlis. Mēs ierosinām ievies divus griestus. Vienu bāzes maksājumiem un otru maksājumiem, kas kavējas un ekoloģizācijas maksājumu līmenim jābūt vienādam visā Eiropā. Kas attiec uz līdzfinansējumu, Rumānija atbalsta pašreizējo 20% līmeni lauku attīstībai. Kriteriji, kas attiec uz lauku attīstību, eh, Rumānijai šķiet eh, tādi, kuros vajadzētu ņemt vērā arī katras valsts IKP līmenis. Un jā, ja būtu jāsver šī kritērija mērs kopējos aprēķinos. Kas attiec uz līdzfinansējumu, mēs nevaram atbalstīt šo pamata eh, likmi 4%. Domājam, ka tā jābūt 7%, 7% un tai būtu jābūt pārceļamai vismaz divas reizes. Tālāk, kas attiec uz ekonomiskās intereses zonām, šo veidu eh, definīciju vajadzētu piemērot citādāk. 3% eh, skaitlis saimniecībām līdz 20 hektāriem un 7% lielākām saimniecībām. Tālāk jāifē nošķirt arī tās dalība valstis, kas ir e, vecākas un jaunās dalība valsts, jo jaunajās dalība valstīs ir nepieciešams papildus atbalsts visā Eiropas Savienībā. Appūdeņošana ir svarīga joma, kur vēl vajadzīgs atbalsts, un e, tieši tā varēs palielināt ražošanas apjoms, piemēram, tādā valstī kā Rumānija. Paldies! Aicināšu izteikties Portugāles pārstāvi Abel Baptistas kungu. S Paldies, priekšsēdētāji! Mēs atbalstām to, ka KLP reformas mērķis ir apgādāt ar pārtiku mūsu pilsoņus Mums ir nepieciešama aktīva lauksaimniecība, ir pareizi un korekti jāizmanto zemes resursi un jāpārvalda tie. Tāpat arī ir vajadzīgs darbvietas lauksaimniecībā. Taču mums ir jāpieņem arī atbilstīgi pasākumi, lai lauksaimniecība darbotos pareizi. Mēs sveicam Kapelus Santus kungu ar drosmīgu uzrakstīto ziņojumu. Mēs tiešām uzskatām, ka tas, kā viņš ir paziņojis par saviem priekšlikumiem un par to ieviešanu, ir drosmīgi. Mūsuprāt, Eiropas līmenī ir nepieciešams efektīvs atbalsts zemniekiem. Ir nepieciešama konverģence un nevis dzīšanās pēc zemākā līmeņa, bet gan konverģence uz vidējo līmeni Eiropas Savienībā, jo tā tad būs patiesa konverģence pārtiks ražotājiem Eiropā. Mums viņi ir jāatbalsta pēc iespējas vairāk, tā lai viņi varētu turpināt aktīvu lauksaimniecisko darbību un lai varētu turpināt apgādāt mūs ar pārtiku. Ir kāds jautājums, ko šeit gribētu uzdot attiecībā uz ekoloģizāciju. Mūsuprāt, Tā ir būtiska, ideja būtisks pasākums. Lauksaimniecībai ir jābūt vidē draudzīgai. Tas ir ļoti svarīgi. Taču lauksaim, ekoloģizācijā ir jāņem vērā atšķirības dalību valstu vidū. Īpaša vērība jāpievērš vidusjūras piekrastes valstu specifikai, jo tām ir ļoti svarīga apūdeņošana. Vidusjūras valstis nevar uzturēt apmierinošu lauksaimnieciskās ražošanas līmeni un apjomus, nepievēršot attiecīgu uzmanību irigācijai. Ekoloģizācija ir jāizmanto kā stimuls un nevis kā sots. Šo ideju es gribēju šeit izteikt un uzsvērt pavisam skaidri. Ir kāda lieta, ko mēs ļoti nožēlojam, un proti Eiropas komisija nav paredzējusi konkrētu datumu kad tiks izmaksāti dažādie maksājumi dalībvalstīm un kad tiks novērsta atšķirība. Paldies! Nākamais runātais Hoislinkums no Eiropas parlamenta. Godāmie kolēģi, es arī gribētu jūs sirsnīgi sveikt šeit Eiropas parlamentā. Man ir prieks, ka šeit ir sapulcējušies ne tikai konservatīvie, bet arī tādi kā es. Es vēlētos atgriezties pie ekoloģizācijas aspekta. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā reformā. Uh, Un uh, ir jāatcerās, ka uh, valsts nauda, protams, ir jāpiešķir tādiem pasākumiem, kas kalpo visai sabiedrībai. Protams, mēs iestājāmies arī par elastīgumu, bet mēs nevēlamies, lai tiktu apdraudēti pirmā pīlāra maksājumi. Ir jāatcerās, ka uh, parlamentāriešiem galu galā būs jāšķirās par to, vai šai lauksaimniecības politikai ir piešķirmi līdzekļi, un tieši tāpēc ekoloģi, ekoloģizācija ir tik būtiska. Es vēlētos arī skaidri norādīt, ka Eiropā ir vajadzīga taisnīgāka pārdale. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, mēs par to iestājamies, taču noteikti vajadzētu paredzēt taisnīgāku pārdali arī starp lielākiem un mazākiem uzņēmumiem. Mēs esam ļoti bieži jau par to izteikušies, arī šeit parlamentā, proti, ka nav nekāda pamata lieliem uzņēmumiem piešķirt vēl vairāk naudas. Ir jāatcerās, ka noteikti vajadzētu vairāk uzmanības pievērst maziem uzņēmumiem. Par otro pīlāru Referents arī iestājas par to, ka vismaz 30% no maksājumiem ir uh, jātiecina uz eh, zaļiem pasākumiem. Mums vajadzētu paredzēt, eh, ka šā, šāds noteikums patiešām tiek stingri iekalts šajos pasākumos. Bet ir jāatcerās, ka nevajadzētu piešķirt uzņēmumiem naudu par to, ka viņi atsakās no eh, lauksaimniecības eh, darbības, proti, ka tie vairs neražo nekādu lauksaimniecības produkciju. Ir jāatcerās, ka otrajā pīlārā mums uh, nevajadzētu iekļaut tādus pasākumus, kas ir eh, a priori iekļaujami pirmajā pīlārā vai arī ir veicami atsevišķas programmas ietvaros. Ir vajadzīgi tirgus noteikumi ne tikai cukuram un vīnam, bet arī daudziem citiem produktiem. Uh, Noteikti, ka arī jūs parlamentos mēs vēl ar vienu atgriežamies pie piena temata. Šādas piena krīzes mums liek atcerēties par to, ka piena kvotu regula pavisam drīz zaudēs termiņu, un tieši tāpēc arī piena tirgu ir vajadzīgas reformas. Paldies! Paldies! Nedaudz mainīsim spēles noteikums aicināsim izteikties trīs dalībvalstu parlamentu pārstāvis un pēc tam vienu Eiropas parlamenta deputātu. Un vēlreiz gribētu atgādināt, ka katram tiek atvēlēts divas minūtes un nevairāk. Tagad aicināšu Negrīkungu no Luksemburgas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par ielūgumu piedalīties šajās sēdēs. Mēs zinām, ka KLP ir vairākas prioritātes. Viena no tām ir ekoloģizācija. Šobrīd tiek paredzēts, ka 7% apstrādājumās zemes varētu tikt atstāts atmatā kā ekoloģiskā zona. Kristinsen kungs pirmīt piedāvāja samazināt šo te proporciju līdz 3,5%, ja lauksaimnieki izmanto vēl citus vidē draudzīgus pasākumus. 7% mums liekas tiešām ļoti augsts procents. Mēs esam arī tādās domās, ka dažādie saistītie kriteriji būtu precīzāk jādefinē, lai ekoloģizācija parādītos skaidrāk definēt. Priekšsēdētāja kungs, vai jūs varētu mums sniegt jaunāko informāciju par to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas attiecībā uz šo jautājumu, uz šiem septiņiem procentiem? Paldies jau iepriekš par jūsu atbildi. Bardzo dziękujemy. Pan poseł. Lielas paldies Luksemburgas pārstāvim. Pētersa kungs nākamais. Dirks Pēters no Beļģijas lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji savas divas minūtes izmantošu, lai runātu par ekoloģizāciju. Manā valstī lauksaimniecība notiek ļoti uz ļoti plakanas zemes, jo Beļģijā nav daudz kalnu. Taču attiecībā uz šo te plakanumu ir jābūt ļoti piesardzīgam. Lauksaimniecībā mums ir jāpastiprina ir jāmaina darbības modelis. Ir nepieciešams pietiekams daudzums kvalitatīvu pārtikas produktu. Dzīvojam laikā, kad pasaulē trūkst saražoto pārtikas produktu. Vai mēs automātiski atrisināsim šīs problēmas, ieviešot brīvu un uh, ar konkurences mehānismu palīdzību darbošos tirgu? Uh, Flāmu parlamentā mēs esam par to runājuši. Flandrijā eh, lauksaimniecība ir ļoti fragmentēta, zemnieksaimniecības ir mazas un ir ļoti blīvs iedzīvotāju uh, apdzīvotības līmenis. Ekoloģizācijas pasākumi ir ļoti svarīgi. Ir īpaši uzmanība jāpievērš eh, teritorijām ap pilsētām. Tās ir tās augtās interurbānās zonas. Mēs ceram, ka no pirmā pīlāra daļu līdzekļu varēs pārskaitīt otram pīlāram, lai atbalstītu šīs zonas. Flāmu parlaments atbalsta komisijas priekšlikums ilgspējīgās lauksaimniecības izveidošanai jautājumā par 30 procentiem arī mēs esam, mēs piekrītam šim priekšlikumam un domājam, ka tas ir labs solis virzienā uz ekoloģiski atbildīgāku saimniekošanu laukos. Protams, nedrīkst zaudēt darbības efektivitāti, bet tanīpat laikā ir nepieciešama bioloģiskā daudzveidība, ir jāņem vērā dažādās klimata situācijas un īpatnības dalību valstīs. Jāpievērš uzmanība atšķirībām starp reģioniem un jāievieš ekoloģizācijas sistēma atkarībā no tā. Eiropā ir nepieciešami ļoti augsti standarti, mums jābūt ambicioziem, jādara tā, lai dalību valstis un reģioni varētu arī izpildīt šos noteikumus, lai viņi nenoslīgtu birokrātijas purvā. Domāju, ka tad mēs būsim devuši kaut kādu papildus vērtību un arī piešķīruši lauksamniecībai ilgtspēju. Paldies! Van Gavenkungs nākamais Hollandia. Pan poseł z Holandii, bardzo proszę. Ja, goedemiddag. Ehm, ik spreek namens het eh, Nederlandse... Labdien! Es eh, šeit uzstājos Nīderlandes parlamenta vārdā. Ir septiņi jautājumi, ko es šeit gribētu pieminēt. Iesākumā teikšu, ka lauksaimniekiem ir jādod lielākas iespējas un lielāks spēks kolektīvās sarunvešanas procedūrā, tā lai viņi saņemtu cienīgu samaksu par savu darbu, par saviem produktiem. Mēs gribam, lai 10% no KLP budžeta tiktu piešķirt inovācijai, tie apmēram 30 miljārdi eiro. Trešais punkts, ko gribu pieminēt, ir arī svarīgs. Pirmajā pīlārā vēlamies ekoloģizācijas pasākumus, kas ir sasaistīti ar rūpēm par dābu, par ganībām un tā tālāk. Ceturtkārt, mēs nevēlamies, lai tiešie maksājumi būtu tieši saistīti ar ražošanas apjomu. Tas būtu solis atpakaļ mūsuprāt. Piektkārt, visi tie noteikumi, ko izstrādājam, ir jāveido tā, lai mēs, mums jāskatās, ko tas viss nozīmēs arī zemniekiem attīstības pasaulē, un ir jāveic ietekmes novērtējums mūsu reformai uz pārējo pasauli. Sestais punkts par konverģenci un uzņēmumu pārcelšanu. Ir atsevišķas valstis, kas saņem lielāku atbalstu nekā citas. Ir jāveicina šī konverģence, šo tiešmaksājumu summu pielīdzināšanu. Šobrīd Mūsu ieguldījums ir 8% Eiropas Savienības budžetā, un tas ir vairāk nekā citu valstu ieguldījums. Ir jāskatās, cik kurš dod un cik saņem. Nīderlandē mēs esam par to, lai tiktu mazināts birokrātiskais sloks. Domājam, ka ir ļoti daudz iespēju, kā samazināt birokrātiju KLP ietvaros. Paldies! aicināšu izteikties lauksaimniecības komitejas priekšsēdētāju vietnieci Paulsenas kundzi, lūdzu. Ordförande och välkommen till alla nationella parlamentariker. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, sveikt eh, visus eh, dalībvalstu parlamentu pārstāvjus. Galvenokārt es nodarbojos ar lauku apvidu Uh, reformu, un it īpaši strādāju pie konkrētiem šīs reformas aspektiem. Pirmkārtām es vēlētos izteikt apsveikumu vārdus Kapolas Santos kungām. Viņš ir ļoti rūpīgi ņēmis vērā to, lai uh, šeit tiktu apskatīti visu viedokļi. Kā jau šeit tekstā ir norādīts, tad eh, padomēji un komisijai dzīvnieku aizsardzība ir viena no prioritātēm. Tas noteikti ir apsveicami. Tāpat arī, ja runa par turismu lauku apvedos, tas arī ir ņemts vērā. Tie, kas strādā dalībvalstu līmenī, varētu darīt sekojošo. Mēs bieži runājam par dābu un tās aizsardzību. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, tas taču galu galā nozīmē uh, dzīvības saglabāšanu. Taču vai mēs vēlamies, lai lauku reģioni būtu dzīvīgi? Vai mēs vēlamies tikai dzīvu lauksaimniecību? Mums noteikti vajadzētu ņemt vērā to, ka um, dzīvai, ainavai, ir vajadzīgi ekonomiski, sociāli un arī kultūras aspekti. Ir jānodrošina iespējas gan lauksaimniekiem, gan arī viņu ģimenēm dzīvot laukos pilnvērtīgu dzīvi. Tāpat arī ir jādomā par visiem lauku iedzīvotājiem, ne tikai par lauksaimniekiem. Ja mēs runājam par otro pīlāru, proti par lauku attīstību, tad mēs nedrīkstam aizmirst to, ka dzīva ainava, uh, pilnvērtīga dzīve laukos ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā arī par citām jomām, ne tikai par lauksaimniecību un meža saimniecību. Paldies! Vārds uh, Pupīnīs kungam. E, Eiropas parlamento nariams, gerbimi kolegos nacionaliniu parlamentu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es vēlētos eh, pateikties referentam un arī eh, visiem Eiropas parlamenta kolēģiem par doto iespēju šodien diskutēt par tik svarīgu tematu. Mēs atbalstām um, lielāko daļu no nosacījumiem, kas ir iekļauts ziņojumā par kopējo lauksainicības politiku. Mēs atbalstam arī ekoloģizāciju, bet mums vajadzētu domāt arī par lauksaimnieku ienākumiem un arī par to, ka tiešie maksājumi uh, nav taisnīgi. Esam sagatavojuši paziņojumu, to ir parakstījuši Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pārstāvji, un tas ir tikai pirmais solis. Ar šiem pasākumiem nepietiek, mēs rēķinamies ar uh, daudz eh, augstāku palīdzību. Šeit ir jādomā ne tikai par eh, tiešo maksājumu pārdali, bet arī par citiem tematiem. Šodien mēs sākām runāt arī par kādu citu jautājumu, proti par lauksaimniecības teritorijām. 50 gadus ilgi lauksaimniecības zemes mūsu valstīs bija nacionalizētas, tagad tās ir atdotas atpakaļ bijušajiem īpašniekiem. Tie runa par 2,6 miljoniem hektāru zemes. šī, šī teritorija ir aprēķināta kā tāda, kas kvalificējas uz tiešo maksājumu saņemšanu. Ja runa par lauku attīstību, tad arī šeit mums ir jāņem vērā dažādi stādītie mērķi. Mums ir jāatcerās, ka finansējumu nekādā gadījumā nedrīkst samazināt. Vecajās dalībvalstīs ir praktiski perfekta infrastruktūra, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un tā tālāk. Šī situācija um, ir daudz sliktāka jaunajās dalībvalstīs. Mēs nevarēsim sasniegt uzstādītos mērķus, ja netiks piešķirts atbilstošs finansējums. Šīs diskusijas un sarunas noteikti jāved uh, tālāk. It īpaši, ja runa par tiešiem maksājumiem, mums ir jāmeklē uh, labāks risinājums. Paldies! Paldies! Aicināšu izteikties Somijas deputātu Satunenu kungu. Uh, thank you, uh, Mr. President. Uh, uh, Priekšsēdētāji, paldies. Esam izstudējuši priekšlikums un ziņojums, kas ir pamatā tālākajām sarunām. Mēs uzskatām, ka priekšlikumu jāuzlabo un jāvienkāršo. Somija uzsver, ka ļoti svarīgi uh, Eh, arī nākotnē turpināt sasaistītos maksājumus. Somijā tos vajag vairāk par 10%, jo ties eh, atbilstu mūsu ražošanas apstākļiem. Ekoloģizācijas noteikumiem jābūt praksē vienkārši pielietojumiem. Šobrīd tie nav piemēroti mūsu ziemeļvalstu apstākļiem. Ir jāanalizē atšķirības starp dalību valstīm un jāskatās, kādu pasākumu jau tiek lietoti kaut kādās valstīs. Uh, Visa lauksaimnieciski apstrādājamā zeme Somijā šobrīd ir kā tāda uh, nelabvēlīga teritorija, tādai tai jābūt arī nākotnē. Biofiziskie e, indikātori ir jāņem vērā. Nav iespējams, e, ka neņem vērā to, kāds ir mums, mūsu klimats, un tas ir pietiekami augsts un sarežģīts lauksamnieciskai darbībai. Uh, Somija ir nobažījusies par cukurkvotu atņemšanu. Tas nozīmē, ka pēdējā cukuru rūpnīca tiks slēgta Somijā. Līdz 2020. gadam ir jāturpina cukurkvotas tādā veidā, kādas tās ir, un pat arī pēc tam. Vienkāršošana kopējai lauksaimniecības politikai ir ļoti svarīga, tad to varēs uzskatīt par veiksmīgu reformu. Somijai ir ļoti svarīgi, līdzfinansējumu iespējas paturēt spēkā tā, lai kopienas maksājums būtu no 25 līdz 75 procentiem. Somija pati piedāvā ļoti daudz pie, līdzfinansējumu, lai varētu darboties agri vides programmas. Mēs uzskatām, ka uh, pārtikas ķēdes visiem dalībniekiem ir jāsaņem godīga samaksa par ieguldīto darbu. Paldies! Paldies Somijas pārstāvim. Tagad aicināšu Igaunijas pārstāvi eh, Kovas kungs. Lūdzu, dod vārdu jums. Ezīmēs, head kolēģis. Uh, eh, un... Paldies, priekšādātāji. Esmu ļoti priecīgs par to, ka šodien daudz no jums ir sapratuši eh, lielās problēmas, ar ko eh, saskaras Baltijas valstis, proti milzīgās maksājuma atšķirības starp dalību valstīm. Es ceru, ka ar visu jūsu palīdzību mums izdosies eh, šo faktu izmainīt. Proti, atšķirības starp eh, maksājumiem samazināsies, un līdz ar to šī lielākā netaisnība kopējās lauksaimniecības politikas ziņā tiks novērsta. Tāpat arī es gribētu mazliet parunāt par jēdzienu aktīvs lauksaimnieks. Komisijas priekšlikums nodrošina to, ka var turpināt saņemt atbalstu par tādām darbībām, kas nedod nekādu pievienoto vērtību nedz vidē, nedz arī sabiedrībai. Tajā pašā laikā es uzskatu, ka, ja mēs runājam par sabiedrisko labumu, tad mums vajadzētu strādāt vēl pie šī jautājuma. Paldies! Paldies, ka ievērojāt jums atvērēto, atvēlēto laika limitu. Tagad vārds Vojčikovska kungam no Eiropas parlamenta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, nie powiem na tej sali. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu jau vairāk kārt šeit Eiropas parlamentā izteicies par KLP reformu. Arī Vojcekovska kungs pirms manis runāja par jautājumu, kas man ir svarīgs. Tas nebūs nekas jauns, ja es jums atkal pateikšu, ka diskriminācija ir milzīga un ir nevienlīdzīga attieksme pret zemniekiem dalībvalstīs, jo ir tik atšķirīgi tieši maksājumi. Ir kāds jāsauc pie eh, izpratnes par realitāti. Ir šeit pārstāvji no um, tām valstīm, kas saņem viszemākos tiešos maksājumus, aicina mūs to saprast. Šis finansiālais jautājums tiešām ir sarežģīts. Taču tas nav jautājums tikai par finansēm un par naudu. Pirmkārt jau jārunā ir par likumību. Jaunās dalību valstis, jo šie zemie tiešmaksājumi ir tieši jaunajās dalību valstīs, e, ir saņēmuši apsolījumu. Un šobrīd šis apsolījums netiek pildīts. Mēs pārkāpjam nediskriminācijas likums. Baltijas valstu uh, lauksaimnieki un polijas lauksaimnieki saņem daudz mazāk naudas. Nevis tāpēc, ka tiek izmantot kaut kādu godīgu kritēriju, bet gan tādēļ, ka viņu uh, zemnieku saimniecība atrodas kaut kādā konkrētā valstī. Mums nav konkrēts atbildes uz šo problēmu, ko šeit piesauc vairāk kārt. Neesmu dzirdējis nekādu juridisku skaidrojumu, kas varētu pamatot šo te diskrimināciju. Tas taču nav saskaņā ar līgumiem, ka daži saņem vairāk tādēļ, ka vienmēr ir saņēmuši vairāk, un citi saņem mazāk tādēļ, ka viņi vienmēr saņēmuši mazāk. Šie te vēsturiskie atsaucas rādītāji vairs nedrīkst tikt izmantot, mēs tos nevaram arī attaisnot ne ar kādiem juridiskiem pamatojumiem, ir jāatrod cits apreidināšanas veids, kas būtu taisnīgāks, politiski realistiskāks un uh, tiesiskāks. Nav pieņemami tas, ka daži lauksaimnieki saņem tik daudz vairāk nekā citi. Paldies, es gribētu piebilst, ka Vojcehovska kungs ir jurists, saka priekšsēdētājs. Un tagad aicināšu izteikties Vācijas parlamenta pārstāvu. Pani, pos Pani poseł, bardzo ja, przepraszam. Dank. Ich <laughs> bedanke mich ganz herzlich äh, für die Arbeit. Lās paldies, äh, saka Ulrike Hafkena. Es vēlētos pateikties äh, kolēģiem, bet pirmkārtām es domāju, ka mums visiem vajadzētu cīnīties par to, lai lauksainiecības budžets ir pietiekami spēcīgs. Lai tas būtu pietiekams gan pirmajam, gan otrajam pīlāram. Uh, Es runāju Vācijas eh, Bundesrāta vārdā. Es domāju, ka Eiropas nākotne ir ļoti cieši saistīta ar spēcīgu eh, lauksaimniecības budžetu un lauku reģionu atbalstu. Tāpat kā agrāk mēs iestājāmies par lauksaimniecības komisāra Čiolas nostāju. Ja runa par eh, pirmo pīlāru, tad Bundesrāts ir sagatavojis ļoti konkrētus priekšlikumus. Es vēlētos izteikt pateicību Kapolosa Santos kungam par to, ka, ir, ka viņš ir ņēmis vērā šos priekšlikumus, un, un viņš, piemēram, ir domājis par uh, dažādu augu uh, turpmāku attīstīšanu un finansējumu piešķiršanu. Es uh, gribētu arī minēt, ka Dantēna kungs ir uh, sagatavojis labu darbu, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi mūsdienās pārdomāt dažādos deregulizācijas pasākumus. Šeit nav runa par finanšu jomu, mums ir jādomā arī par tirgus organizāciju. Dantēna kungs ir strādājis pie cukura un arī citiem jautājumiem, un, ja runa par tirgus organizāciju, tad uh, ir ļoti svarīgi iestāties par šo termiņu līdz 2030. gadam. Tāpat arī mums ir jādomā par dramatisko attīstību piena nozarē. Es vēlētos aicināt eh, komisiju ņemt vērā reālo situāciju, kādā atrodas lauksēmnieki. Ir jāatcerās, ka uh, mums, uh, ka komisijai tomēr vajadzētu pārdomāt savus priekšlikumus un nākt klajā ar jauniem. Uh, Ja runa par otro pīlāru, tad, protams, ir svarīgi, lai tas būtu spēcīgs. Nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šīs izpirkšanas akcijas. Ja runa par kontrolēm, tad tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs konkurence regulējošs instruments. Galu galā visās dalībvalstīs visi lauksaimnieki ļoti augstu un novērtē tādus pasākumus, kas ir obligāti visiem un ko, kas tiek arī attiecīgi kontrolēti. Protams, mēs nevēlamies pārāk lielu birokratizāciju, taču mēs nedrīkstam, lai tie, kas ir izpildījuši visus uzdevumus, uh, atrastos sliktākā situācijā nekā citi. Mums ir jāpiešķir attiecīgi atbalsti un attiecīgi stimuli. Man ir radies iespējas, ka mums nav vairs laika gaidīt eh, finanšu lēmumus. Ir jāatcerās, ka Vācija noteikti nesagaidīs nākamo finansēšanas periodu. Ir jāatcerās, ka ir jādara viss laikā un noteikti, ka mēs varētu kaut kādā veidā ietekmēt, lai šie lēmumi tiktu pieņemti ātrāk. Paldies! Prawie przyjęciu, przyjęcia budżetu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 Grazie, Presidente. Intanto mi consenta di... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu divi jautājumi. Pirmais eh, jautājums ir vairāk kārt uzdots, un te ir runa par eh, KLP, bet tajā pašā laikā te ir runa arī par modeli, kādu mēs veidojam Eiropā. Itālijas parlaments jau daudzkārt ir uzsvēris vienlīdzīgas iespējas. Vai mēs vēlamies vienlīdzīgas iespējas vai arī tādu Eiropu, kas vairs neņem vērā savu vēsturi un savas tradīcijas? Protams, var saprast, ka ekoloģizācija ir svarīga pati par sevi, Taču ir runa par IKP rezultātiem, par līdzsvaru starp uh, modernumu un par tradīcijām, par izsēli, tad uh, situācija ir tāda, ka mēs redzam, ka viss tiek banalizēts, viss tiek standartizēts un paliek uh, visur vienāds. Protams, ka ekoloģizācija ir iegūst centrālo vietu KLP jaunajā versijā, taču ir eh, jāņem vērā arī lauksaimniecības tradīcijas, piemēram, ja atcerēsimies slaveno vidusjūras olīveļu. Manuprāt, dažkārt mēs eh, neņemam vērā to, ka Eiropas kontinents ir ļoti liels un daudzveidīgs. Ainava ir ļoti interesanta un atšķirīga dažādās valstīs. KLP ir saskārusies ar pārvaldības krīzi, gan politikas, gan institūciju jomā. Es domāju, ka KLP nevajadzētu radīt lielāku spriedzi. Cilvēkiem nevajadzētu domāt, ka šī ir vēl viena joma, kas ir atdalīta no cilvēka ikdienas dzīves. Šādā veidā mēs radīsim tikai vēl lielāku eiroskepsi. Mums ir jāatcerās par mūsu sākotnējiem principiem, piemēram, par solidaritāti. Mums vajadzētu atcerēties par tūkstošiem saimniecību, kas eh, grūtajos krīzes apstākļos ir nodrošinājušas lielas investīcijas, lai produkcijas kvalitāte uzlabotos. Głos zabierze Lord Cameron. Bardzo proszę. Tagad vārds Lordam Cameronam. Man, um, I must first declare... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu teikt, ka pirmām kārtām esmu ieradies šeit kā lauksēmnieks un cerams, ka mani komentāri nāks par labu. Man komiteja uzskata, ka Ja nodokļu maksātāja nauda nonāk pie lauksaimniekiem, tad noteikti šeit vajadzētu ieviest vīdes nosacījumus, taču būtu absurdi šie vīdes nosacījumi nebalstītos uz reģionāliem kritērijiem, un iespējams, ka Lajana kunga minētie nosacījumi ir pašlabākie. Tāpat arī būtu negodīgi, ja, eh, piemēram, pagātnē eh, kāds lauksaimnieks, kas jau ir eh, ieviesis dažādas ekosertifikācijas schēmas, uh, Eh, jaunajā eh, ekoloģizācijas schēmā netiktu uzņemts. Mana komiteja uzskata, ka, ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropas Savienības lauksaimniecības konkurētspēju, kas mums ir tik nozīmīga, tad mums vajadzētu uh, naudu pārlikt uz otro pīlāru, bet darīt to lēnām. Ir jāatcerās par mm, sarežģītākiem reģioniem, kuriem noteikti pienākas visiespējamais atbalsts. Ir jāatcerās, ka 21. gadsimtā eh, vajadzētu nodrošināt vairāk darba vietu lauksaimnieku ģimenēm, un ar labiem interneta sakariem arī attālos reģionos varētu bez problēmām nodrošināt šādas prasības. Ir jānodrošina mazāka mēroga ražošana, ir jānodrošina ekoloģizācija, un visu to varētu izdarīt ar pietiekami labi finansētu otro pīlāru. Tas varētu būt ļoti labs ekonomisks instruments. Taču mana komiteja uzskata, ka mums ir jāaizsargā lauksaimnieki no laika apstākļiem, kas eh, var būt ļoti krasi. Piemēram, Āfrikā ir dažādas apdrošināšanas sistēmas, kas eh, nodrošina 5% prēmijas. Proti eh, šīs iemaksas sēdz daļēji lauksaimnieks un daļēji uh, Eh, piegādātājs. Šādas apdrošināšanas sistēmas Āfrikā ir kļuvušas ļoti populāras. Es ceru, ka Eiropā arī varētu izstrādāt līdzīgu schēmu. Nekas tam līdzīgs šodien vēl netika minēts. Šī ir tātad mana jauna ideja. Komisija parlamentu europeiskiego pani poseł Rodust. Tagad. Rodusta. Ulrika Rodusta. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot runātāju sarakstu un nevajadzētu uh, būt tā, ka es eh, pieteicos runāt uh, gandrīz pati pirmā un man dod vārdu tikai tagad. Es uh, gribētu tagad runāt par to, kas man ir pats svarīgākais. Ir jāatcerās, ka komisija sagatavoja šo priekšlikumu, tas mums tagad ir uz galda, un tas ir saistīts ar to, ka sabiedrība un arī vairākums parlamentā īsti mm, nedomā par to, kas ir pats svarīgākais. Ir jāatcerās, ka sabiedrība no mums gaida to, kas ir paredzēts 2020 stratēģijā, proti 30% no tiešajiem maksājumiem ir Eh, jāpadara ekoloģiski. Tiek runāts arī par kultūru daudzveidošanu un par 7% platību nodrošināšanu. Kādā veidā mēs to izdarīsim un vai šie nosacījumi der visiem? Es domāju, ka mums vajadzētu izstrādāt nosacījumu katalogu. Nedrīkst visu laiku tikai runāt par to, ka 58 miljārdi, ko mēs labprāt iekļautu lauksaimniecības budžetā, arī tiks nodrošināti. Daudzas valstis jau ir norādījušas, ka tās vēlas samazināt Eiropas budžetu. Es vēlētos ļoti skaidri norādīt, ka Pirmām kārtām tas būs lauksaimniecības budžets un kohēzijas budžets. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums kopīgi vajadzētu cīnīties par to, ka e, šai struktūrai ir jābūt pietiekami saprātīgai. Mums vajadzētu būt gataviem sadarboties un nevajadzētu gaidīt tikai to, ka mums ir vajadzīgi labi un veselīgi pārtikas produkti, arī par cīņu pret klimata pārmaiņām. Uh, Tika runāts arī par griestiem, ir bijuši dažādi balsojumi. Esmu redzējusi, ka konservatīvo politiskā grupa ir iestājusies pret šiem griestiem, un līdz ar to 75% no visiem parlamenta deputātiem ir izteikušies par šiem griestiem, nevis par to svītrošanu. Varbūt mums vajadzētu šos grīz, griestus izstrādāt tādā veidā, lai tie uh, būtu arī loģiski. Kapolas Santos ir aicinājis uz uh, to, ka vajadzētu izmantot šīs izdevības. Vairāki lauksaimnieki pat ir apko, apvienojušies, lai uh, iestātos pret uh, šo griestu ieviešanu. Par birokrātijas samazināšanu. Kontrolas noteikti ir vajadzīgas, taču mums nevajadzētu uh, ieviest kontroļu kontroles. Vajadzētu paskatīties uz visām šīm jomām. Mums ir jāpaskatās, vai šīs kontroles nevajadzētu kaut kā pārkārtot, lai tās nedubultojas. Par otro pīlāru tas noteikti ir jāstiprina, tad eh, es vēlētos arī atkārtot to, ko runāja iepriekšējie runātāji. 21. gadsimtā mums noteikti ir vajadzīgs tāds eh, spēcīgs otrais pīlārs. Manuprāt, šie uh, priekšlikumi, kas eh, ir iesniegti, ir noteikti atbalstāmi, bet ir iespējami arī uzlabojumi. Paldies! Es atvainojos, ka nedavām jums vārdu ātrāk. Tagad uh, dodu vārdu Jurgielu kungam no Polijas Seima. Politei Polski już od 2000 Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Seims un Polijas republika norāda uz paziņojumu par lauksaimniecības politiku un lauku attīstību. Tas eh, tika sagatavots pagājušā gada oktobrī. Mums ir vajadzīgi tādi pasākumi, kas eh, tiktu pielāgoti visā Eiropā. Polija iestājas negatīvi pret uh, to, ka tiešie maksājumi būtu jāvienādo visā Eiropā. Tāpat arī, komi, tāpat arī tā uh, vēlētos uzsvērt vairākus punktus komisijas priekšlikumos, proti tiešo maksājumu sistēma. Šie priekšlikumi paredz, ka pēc 2012. gada tiks turpināta netaisnīga praksa, kas attiecas arī uz Poliju. Tātad te ir runa par tiešiem maksājumiem lauksaimniekiem, kas tiek izmaksāti nebalstoties uz objektīviem kritērijiem. Ir jāatcerās, ka ir spēkā tā saucamie vēsturiskie atsauces kritēriji, tātad um, te tiek ņemts vērā, kādus maksājumus dalībvalstis saņēma agrāk. Komisija ir ieteikusi dažādus priekšlikumus, lai vērstos pret šo netaisnību, taču ir jāatcerās, ka vēsturiskie kritēriji tomēr tiek saglabāti. Uh, Polija uzskata, ka šajā līdzekļu pārdalē netaisnīgums saglabāsies. Te ir runa tīpaši par jaunajām dalību valstīm, piemēram, tādām kā Polija. Ja mēs paskatāmies uz šo um, tiešo maksājumu netaisnīgo sistēmu, tad uh, Kaļinovska un arī Vojčikovska kungs to jau pieminēja, un arī Polijas senāta pārstāvis. Šķiet, ka šeit tiek pārkāpts Eiropas Savienībā uh, spēkā esošais nediskriminēšanas princips. Ir jāatcerās arī 18. pants, kur tiek runāts par to, ka lauksaimnieki ir jāvērtē balstoties uz to izcelsmi. Tāpat arī atgādināsim par uh, līguma 48. pantu. Ir jāatcerās, ka ir jāņem vērā dažādi reģioni to atšķirības, taču tajā pašā laikā ir jāatcerās arī par 40.2 pantu. Tāpat arī ir jāatcerās par to, ko gūs lauksaimnieki no šīs reformas. Eiropas parlaments norāda uz tiešo maksājumu nediskriminēšanu, un tad lauksaimnieku nediskriminēšanu balstoties uz tautību. Vēl pāris vārdu. Polija iestājas par piena kvotām piena kvotu atcelšana radīs problēmas, ja runa par preču kustību polijā. Ja runa par cukuru kvotām, tad domāju, ka tās ir jāpalielina. 17 miljonu tonu. Es vēlētos norādīt, ka Polija balsoja pret eh, cukuru tirgus reformu. Šī reforma izrādījās uh, slikta. Eiropas parlaments kaut ko arī pie tā strādāja. Priekšsēdētājs. Min, ka runātājs ir pārsniedzis laiku. Ir jāatcerās, ka ir jāpārbauda dokumenti, un mums vajadzētu rast tādus risinājumus, kas ir funkcionēt spējīgi. Es vēlētos patiešām aicināt ievērot jums atvēlēto laiku, ja jums tiek dots vārds. Tātad pašlaik atvēlētais laika limits katram runātājam ir pusotra minūte. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos, estamos hablando de un sector que debe. Lielas paldies priekšsādātāji. Runājam šeit par sektoru, kas ir strateģiski svarīgs it kā Eiropas Savienībai, vai ne tā? Un tas paredzēts, lai mēs nodrošinātu pārtikas apgādi Eiropas Savienībā. Turklāt šī sektora uzdevums ir garantēt arī augstu dzīves līmeni. Normāli dzīves līmeni tiem, kas dzīvo lauku reģionos. Es pats nāku no nu, pavisam nelielas pilsētiņas Un mēs savā reģionā nu, cenšamies to arī attiecīgi uzpusēt. Galu galā katrs taču savu dzimto vietu vēlas kopt un, eh, un eh, atbalstīt. Un šie 30%, kas paredzēti ekoloģizācijai, manuprāt, eh, varbūt atbilstīgi. Tie var palīdzēt uzlabot vidi nepalielinot izdevumus, kas lauksemniekam šai kontekstā varētu rasties. Ārkārtīgi svarīgi turklāt nodrošināt pieeja lauksemniecībā tieši jauniem cilvēkiem. Jo darbs, kas tiek veikts laukos, ir jāpadara interesants un gan pievilcīgs, lai jaunieši gribētu to uzņemties. Nu, lūk, tas ir kaut kas tāds, par ko mums šobrīd vajadzētu parūpēties. lauksaimniecības tirgus organizācijas regula, viss šis sadalījums par ražotāju grupām, manuprāt, jāveido tā, lai tiktu izstrādāti daudz efektīvāki pasākumu mēri valsts un privātajiem pārtiks uzkrājumiem, vienlaikus atbrīvojoties no birokrātijas. Man pusē Neumann. Neumann. Paldies, tālāk Neumann kungs. Ņeminenes kundzes atvainos. Valonijā. Je suppose que vous voulez dire, Madame la députée, pas de problème. Euh, au vu du temps raccourci, priekšsēdētāji. Gribu izteikties par trim punktiem, kas, manuprāt, šeit ar, ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, jaunajam KLP nepieciešams nodrošināt tirgus organizāciju īstermiņā pieliekot uh, pie, pieliekot punktu tādiem e, instrumentiem, kā piemēram piena kvotām. Ir taču gal galā starptautiski nosa, noteikumi, kas arī e, e, attiec uz mūsu tirgiem. Un, zināmā mērā, dalībvalstīm jāpieļaujas, zināmā, suverenitāte. Tāpat arī komisija iedrošina, ied, nodrošina sankciju sistēmu. Um, Eiropas komisijas pie, priekšlikumi ekoloģizācijas jomā ir labi, eh, lai gan mēs uzskatām, ka tie ir jāizstrādā kvalitatīvākā veidā. Arī šobrīd ir laba parauga prakse. Piedāvāto 30% vietā mēs uzskatām visus maksājumus vajadzētu sasaistīt ar ekoloģiskās ilgtspējas kritērijiem, kas būtu jādefinē vietējā un reģionālā līmenī. Uh, Tādējādi mēs neuzspiedīsim tādus noteikumus, kas darbojas tikai atsevišķās klimata joslās Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, un tādēļ, ka lauksaimnieki rada sabiedrības labumus viņi varētu saņemt tiešos maksājumus, kuriem ir kaut kādi griesti un kuri tiek aprēķināti ņemot vērā ekoloģiskos un lauksamnieciskos kritērijus. Un tad mums ir jāstimulē lauksamnieki iet tālāk, jo tieši viņi ir pārmaiņu ģeneratori. Otrā atbalsta šķēle vai otrais posms varētu būt specifisks atbalsts organiskās lauksaimniecības eh, veicējiem eh, vai arī tiem, kas ražo atjaunīgo enerģiju vai kādus citus vidē draudzīgus produktus. Un visbeidzot, KLP ir jāveido jaunas attiecības starp ražotāju un pārtikspreču patērētāju. Uh, Tādējādi mēs rīkosimies saskaņā ar nākotnes interesēm. Un es domāju, ka mums jāuzdrošinās nevadīties pēc inerces mm, vienkārši, bet jāievieš kaut kas jauns. Paldies! Tehniku zabieže pam posev Stuart Agju. Nākamais runātājs. Right, sorry for the delay, Atvainojiet par aizskavēšanos, izteikšos pavisam īsi, saka Gņukungs nu, atšķirībā no pārējiem kolēģiem, īsi par ekoloģizāciju, šīs jomas, kas pievērsušās eh, šim sektoram, man ir jāsaka video materiāls, kur Čēlos Kumatens saka, ka viņš iekļaus zemi vidas schēmās, citi saka, lūk, esam redzējuši gan šo video, kur viņš tā izsakās, bet nav redzējuši to nevienu, nevienā vārdā dokumentā, melns uz balta. Par šķērs atbildību runājot, jāsaka, ka te ne, negūstam vajadzīgos rezultātus. Galu galā daudz no šiem pasākumiem nebūtu nav vidē draudzīgi. Un jāsaka, visiem šiem pasākumiem daudz lielāka ietekme būs uz mazajiem saimniec, saim, mazām saimniecībām. Un eh, beigu beigās tas var nomest pie monokultūra audzēšanas. Visi šīs vides schēmas manuprāt, eh, ir jāpaplašina arī uz dažāda veida meža dzīvnieku audzēšanu tam līdzīgi atbalstu šādā ziņā. Par proteīnu kultūrām runājot, eh, neesmu pārsteigts, kad Eiropas Savienība aizliedz ģenetiski modificētās eh, proteīnu kultūras, un tad beig beigās visiem arī pietrūkst proteīna. Bet tika izteikts priekšlikums, ka šāda veida schēmām vajadzētu būt daļai no IFA Manuprāt, tā varbūt nav tik slikta doma, bet gal galā te būs arī PTO kaut kas, ko teikt. Nu, arī beigšu uzstāšanos, bet pārējo, eh, pārējie cerams arī darīs tieši tāpat kā es un ierobežos savu uzstāšanās laiku. Paldies tālāk, Makintājas kundze. McIntyre. Do you mean McIntyre? Sorry. McIntyre skundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pievērsties komisijas ierosinātajiem priekšlikumam ekoloģizācijā un to efektiem un sakām. Augstu vērtēju Nacionālo parlamentu izteikumus šodien. Lielbritānija šeit pārstāv ļoti godāti gan lordu, gan apakšpalātas pārstāvi, un viņi katrā ziņā sagatavoši ļoti liederīgu ziņojumu šai kontekstā, un tomēr nav iespējams nodrošināt vienādu pieeju pilnīgi visa veida vidas pasākumiem visās dalībvalstīs. valstīs. KLP reformām ir jāspēj piedāvāt dalību valstīm šīs vidas schēmas pielāgot savām konkrētajām vajadzībām un apstākļiem vidas aizsardzības schēmas, kas jau pastāv Lielbritānijā, ir viens no labākajām Eiropām, un mēs jau šobrīd redzam, ka šīs schēmas cieši no, no kaitējumiem, jo lauksaimnieki, protams, gaida, ka šie ekoloģizācijas pasākumi būs obligāti. Piemēram, eh, daudzkultūru pasākums Lielbritānijā būtu ar pilnīgi pretēju ietekmi nekā paredzēts. Ar interesi lasīju ziņojums no nacionālajiem parlamentiem, un eh, valstis ir pilnīgi ļoti atšķirīgas. Somija un Itālija tāpat laikā, būdams atšķirīgs, piekrīt, ka šāda veida sistēma eh, darbotos atbilstīgi. Nereti tomēr redzam, ka sekas netiek līdz galam izvērtēts, un klasisks piemērs ir tieši šajā gadījumā pieaugs birokrātija, pieaugs birokrātijas izmaksas, un dažas no pašreizējām ļoti veiksmīgām vidas aizsardzības schēmām tiks iznīcināts. Tā visa rezultātā mēs samazināsim ražošanu tajā brīdī, kad visi esam nobežējušies par pārtiks apgādes drošību. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Lidermana. Paldies. Nākamais runātājs. Pan poseł Liderman. Liderman. Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen un Herren. Lindemann kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vācijas prezidentībās zemes ar uzmanību seko līdzi Eiropas lauksaimniecības politikas veidošanai un arī vēlas tajā piedalīties. Ir tādas federatīvās eh, zemes Vācijā, kurām ir jācieš ar iepriekšējās eh, politikas sekām. Mēs redzam, ka eh, ir vajadzīga ilgspējīga, inteliģenta uh, un arī integrēta izaugsme lauksaimniecībā un arī lauku apvidos. Tātad mūsu mērķi ir vienādi, taču tas nenozīmē, ka komisijas ieteiktais reformu ceļš ir tas, pa kuru mums jāiet. Mums ir jādomā par kvalitatīviem pārtikas produktiem, jo pieprasījums nākotnē noteikti pieaugs, līdz ar to, kā reformā to vajadzētu ņemt vērā. Mums nākotnē ir vajadzīga tāda lauksaimniecība, kas varētu rīkoties atbildīgi, kas eh, būtu produktīva, bet tajā pašā laikā eh, resursi, dabas resursi netiktu postīti. Ekoloģizācija līdz ar to ir ārkārtīgi nozīmīga. Vajadzētu ie ievērot papildu nosacījumus. Tas nozīmē, ka vajadzētu attiecīgi grozīt arī tiešos maksājumus un nevajadzētu būt tā, ka birokrātiskais un administratīvais sloks tikai palielinās. Uh, 7% ārzemēs mm, Vācijā ir diez vai pareizais solis, jo, piemēram, Bādens Viertembergas eh, federatīvajā zemē līdz ar to uh, būtu ļoti slikta ietekme. Ir jāatcerās, ka mums ir jādomā arī par citām teritorijām, piemēram, agro vides pasākumu programmā, tāpat arī Natura 2000 programmā. Uh, Tāpat arī ir jādomā par ekstensīvo kultūru ražošanu un proteīnu ražošanu. Tāpat arī ir jāatcerās, ka mazās saimniecības ir jāņem ārā no šiem nosacījumiem. Zaļš pēc definīcijas noteikti būs tāds uzņēmums, kurā 15% no zemes ir uh, patstāvīgās ganības. Mums ir jāatcerās, ka pieprasījums pēc lauksainiecības precēm nākotnē noteikti pieaugs, un tāpēc mums nevajadzētu šeit ieviest kaut kādus jaunus instrumentus, kas samazināšu produktu ražošanu. Paldies! Paldies, un tagad Lielbritānijas pārstāvim vārds. Okay, please. Thank you, uh, Mr. President. I agree. Paldies, priekšsēdētāji. Augst vērtēju iespēju šodien izteikties. Ir ārkārtīgi svarīgi apspriežot KLP reformu, uzsvērt to, cik svarīgs atbalsts lauksaimniecības nozarei un ražošanai kopumā, tāpēc svarīgi e, svarīgi, ka tiek e, īstenot pas, pasākumi e, visam lauksaimniecības sektoram. Es pārstāvu vēlēšanu apgabalu Ziemeļīrijā, saka Ričī kundze. Un uzskatām kārtīgi svarīgi, lai noteikumi tiktu vienkāršot attiecībā uz maksājumu sistēmu, jo pašreizējā sistēmā mm, šie vienotie no saimniecību maksājumi ir daudz, ir pārāk sarežģīti, ir pārāk daudz inspekciju, un maksājumi par 2011. gadu, piemēram, vēl nemaz nav veikti. Jaunpieņemtajai sistēmai turklāt jāpiedāvā pievienotā vērtība, kas atbilst ieguldījumam. Tam jā, jā, jā jābūt pamatotam uz zemnieka rīcību un, protams, jāņem vērā to, ka ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā vietējās, eh, vietējos apstākļus un situāciju. Dziękuję bardzo, proszę przedstawiciela. Paldies. Tālāk. Nākamais runātājs Zviedrijas pārstāvim vārds Niemīkungs. Paldies! Es vēlētos norādīt uz to, ko minēja man kolēģi Oskarsons kundze. Mēs uzskatām, ka eh, stingrāki noteikumi būtu jātiecina uz visiem. Pastāv ļoti liels eh, risks, ka pirmais pīlārs ar otro eh, nonāks konfliktā, it īpaši, ja runa par ekoloģizāciju, kas tagad ir iekļauts pirmajā pīlārā. Uh, Šie 30%, kas ir jāparedz ekoloģizācijas pasākumiem, varētu izrādīties problemātiski. Tas arī varētu novest pie tā, ka daudzas valstis iegūs, piemēram, klimata pasākumu jomā, un tās, kuras jau ir attīstījušas ļoti interesantas klimata programmas, zaudēs. Tas e, viss saistās ar e, šo 30% ekoloģizācijas pasākumu iekļaušanu e, pirmajā pīlārā. Tāpat arī es vēlētos atkārtināt uz to, ka birokrātiskais sloks līdz ar to palielināsies. Jāatcerās arī, ka mēs varētu nonākt pie tiešiem tirgus intervences pasākumiem, jo valstis noteikti vēlēsies izmantot atbalstu. Tas noteikti neradīs pozitīvus nākotnes scenārijus. Mums vajadzētu arī domāt par šo līdzekļu pārdalīšanu no pirmā pīlāra uz otro. Vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstīm ir lielāka teikšana pār to, kā tiek tērēt līdzekļi. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Eiropas parlamenta deputātei Kālenbaks kundze lūdzu. Es konstatēju, ka eh, šodien tiek ievērots princips piesakies pirmais runā pēdējais. Šķiet, ka eh, šīs diskusijas ar dalībvalstu parlamentiem vienmēr ir ļoti rezultatīvas. Es esmu bijusi referente bio daudzveidīguma direktīvai, un tāpat arī es darbojos vides komitejā, it īpaši lauku attīstības jautājumos. Līdz ar to, manuprāt, šodien mēs šodien es redzu vienu solīti tālāk nekā tie, kas darbojas dalībvalstu um, attiecīgajās komitejās. Es vēlētos uzsvērt to, ka mums noteikti ir vajadzīgi šie 30% ekoloģizācijas pasākumiem pirmajā pīlārā. Nevis tikai tāpēc, ka mums ir vajadzīgi biodaudzveidīguma pasākumi, arī mums ir jāsasniedz klimata mērķi. Mums ir jāatcerās, ka lauksaimniecības politika ir jāredz 2020 stratēģijas kontekstā. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, nodokļu maksātāju naudas izmantošanu tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Uh, Nu, šodien tika minēts, ka uh, valsts līdzekļi ir jātērē sabiedriskiem laguma, labumam. Tas noteikti mums ir jāpatur prātā, tad, kad mēs domāsim par turpmāko lauksaimniecības budžetu. Tieši tāpēc arī es uzskatu, ka 7% ir jāsaglabā šīm prioritārajām, ar, prioritārai aramzemē, un tāpat arī mums ir jādomā par daudzveidošanu. Otrajā pīlārā tāpat arī mums ir eh, jāparedz, lai 30% Uh, uh, lai 25% tiktu tērēti vides pasākumiem. Un tāpat arī uh, es domāju, ka riska apdrošināšana būtu jāpārliek no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Dalību valstu pārstāvi noteikti ir jādomā arī par to, kā varētu nodrošināt uh, lai eh, finanšu līdzekļi būtu pietiekami. Eiropas Savienība un komisija var pārdalīt to naudu, kas ir iekļauta Eiropas Savienības budžetā. Es zinu, ka eh, budžeti bieži vien ir eh, tādi necili, diezgan taupīgi, un līdz ar to dalībvalstu pārstāvji nav gatavi uh, nodrošināt Eiropas Savienības budžetam vajadzīgo finansējumu. Un tieši tāpēc arī pēc tam mums ir uzdevums šo atvēlēto budžetu pietiekami taisnīgi pārdalīt. Ir jāatcerās, ka šie, um, šis finansējums, kas pie mums nonāk ne, neto ciparos, ir uh, jāpiešķir ļoti vērtīgiem projektiem. Ir jāatcerās, ka vienu trešdaļu no finansējuma, tad te ir runa par pašu resursiem dažādiem Eiropas Savienības uh, projektiem, ir iegūstami arī ar finanšu darījumu nodokli. Mums ir jāatcerās, ka tas, ko mēs šeit pārdalām, īstenībā ir mūsu pašu sagatavotais un pieņemtais budžets. Tas bija viss, ko es varēju pateikt man atvēlētajā laikā. Paldies! Es vēlētos vēlreiz paskaidrot, ka arī komisija šeit ir iesaistīta. Tagad vēlētos dot vārdu Spānijas parlamenta pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti daudz ticis jau teikts par KLP, un es savas uzstāšanās laikā vēlos pievērsties pāris punktiem, ko uzskatu par īpaši interesantiem. Uh, un kas nav īpaši daudz apspriesta šodien. Piemēram, lauksaimniecības tirgus. Referents teica, ka jāuzlabo pārtiks ķēdes darbība, bet mēs redzam, ka Eiropā pārtiks ķēde nestrādā vispār. Operatoriem ir ļoti daudz spēka, ļoti daudz un ļoti maz spēka ir zemnieku rokās. Un tāpēc domāju, ka tas, kas ir ierosināts, ir pilnīgi nepietiekami, lai situāciju uzlabotu. Es esmu no valsts kurā ierobežojam rabošanu, ražošanu atsevišķās jomās, piemēram, piens, cukurs un tā tālāk ir e, ražošanā ierobežots, un tāpēc vajadzētu paturēt kvotas, piemēram, piena ražošajā. Tāpat arī esam izveidojuši zināmu drošības tīklu. Piemēram, mums ir e, uzkrāšanas vietas, kur e, tiek glabāt pārtikas produktu, un ir vajadzīga arī svaigāka informācija par pārtikas cenām. Un kas tad gal galā notiek ar produktiem, kas tiek importēti Eiropas Savienībā? Vēlamies gal galā, lai šeit tik ievērots apusējības princips. Aktīvā lauksaimniecība, manuprāt, kā koncepcija ir ļoti svarīga, bet vai mēs tādā veidā neizslēdzam no šīs definīcijas tos, kas ne tikai nodarbojas ar lauksaimniecību, bet dara arī kaut ko citu vienlaicīgi ar, ar, ar savām zemes platībām? Vēlamies šeit nodrošināt zinām konverģenci. Zinām, runājot par ekoloģizāciju, manuprāt, te ir pārāk liels uzsvars uz to likts, un e, par finanšu ierobežojumiem runājot, mūsuprāt, tiešie maksājumi ir, e, jā, jā, ir jā, jāmaksā tā, ka tie paņem lielāko budžeta daļu. Paldies. To proszę pan poseł Stanisław Kalemba, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Paldies, tālāk pārstāvs no Polijas. Kalēmbas kungs, lūdzu. Paldies! Gribu runāt par tiešiem maksājumiem un diskrimināciju, kas pastāv pret lauksaimniekiem jaunajās dalībvalstīs šajā kontekstā. Šeit man viens jautājums. kad Eiropas Savienība beidzot noteiks pārskatāmus kritērijus un skaidrus kritērijus, kas attiec uz visiem lauksaimniekiem maksājuma aprēķināšanā. Šobrīd pieņem, pilnīgi skaidri redzam, ka pastāv būtiska diskriminācija. Nav nekādas solidaritātes, nav arī subsidiaritātes principu šeit. Pastāv ļoti liela nevienlīdzība apstākļos un nosacījumos. Tas ir pirmais. Nu, kā piemēru, piemēram, var teikt to, ka, lūk, Mēs šobrīd eh, saņemam apmēram 100 eiro par hektāru, bet eh, tas ir vairāk par 80% mazāks summa nekā vidējais, vidējā summa Eiropas Savienībā. Bet tas ir loģiski. Un pastāv milzīgas eh, atšķirības šo maksāmašības rezultātā. Vēl viens jautājums, ko, par ko gribēju runāt. Ierosinājumi šiem likumdošanas aktiem pārsvarā attiec uz deleģētiem aktiem. Tā ir izmantojumā procedūra. Un nevis ar atbilstīgām konsultācijām ar dalību valstīm. Un, diemžēl, jāsaka, arī šāda veida pieeja var izrausīt līdzekļu neefektīvu izmantošanu. Es domāju, ka Eiropas komisija tomēr pārlieku labi nepārzina dalību valstu īpatnības. Vēl viens jautājums pastāv tāds kriterijs, ka ja, ja tiek piedzīvot dabas katastrofa, tad tādā gadījumā, lai piekļūtu līdzekļiem, ir jāspēj atkal parādīt tālākais produkcijas potenciāls. Un jābūt vismaz 30% zaudējumu. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Tas nozīmē savukārt arī vēl to, ka ir lauksaimnieki, eh, Uh, ir arī tāda lauksimnieka, kas, piemēram, novērs tikai ar lopu audzēšanu, un šajā gadījumā it kā viņiem kompensācija nepietiek. Tie jāmeklē kāds cits risinājums kompensācijas saņemšanai, tā lai kompensāciju šādu uh, dabas katastrofu gadījumā varētu saņemt visi, ne tikai tie, kas tiešām nodarbojas gan ar lauksimniecību, gan lopu audzēšanu un tam līdzīgi. Paldies, un tālāk eh, Austrijas parlamentu pārstāvis. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Godāmais priekšēdētāji, dāmas un kungi. Es eh, ceru, ka deputātu priekšlikumi noteikti tiks iestrādāti šajā dokumentā, un šis projekts kļūs mazliet, mazliet ambiciozāks. Es atceros eh, šajā sakarībā trīs ziņojumus - Desa, Lajena un arī Eivisa eh, ziņojumu, ko gatavo Eiropas parlaments. Un man šeit trūks tādu ļoti labu priekšlikumu attiecībā uz uh, aizsardzību, desa ziņojumā vai arī Lajena ziņojumā šo ofensīvu attiecībā uz ekoloģisko uh, aramzemi. Un tāpat arī, manuprāt, šeit uh, trūkst tādu jaunu nostādņu jaunajā lauksaimniecības politikā. Ir jāatcerās, ka Eiropas parlamentam tagad ir eh, līdzteikšana lauksaimniecības politikām būtu daudz labāk, ja tas rīkotos nedaudz ambiciozāk. Ir jāatcerās, ka. Eiropas iedzīvotāji gaida reālu koplēmu procedūru. Uh, tā gaida tādu ofensīvu attīstīšanos lauksaimniecības politikā. Šeit ir runa gan par lauksaimniekiem, kuri vēlas uzlabot savus ienākumus, gan arī, ja runa par kvalitatīviem lauksaimniecības produktiem, ko vēlas patērētāji. Tieši tāpēc būtu interesanti paskatīties arī uz nākotnes tirgiem. Ir jāatcerās, ka 40 e, miljonus tonu pārtikas produktu mēs e, pašlaik inform, in, importējam. Uh, Un ir jāatcerās arī, ka ģenētiski modificētā produkcija nākotnē noteikti būs eh, centrālais jautājums. 10% eh, no obaltimvielu uh, eh, produktiem noteikti vajadzētu saistīt ar uh, ekoloģizācijas pasākumiem Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par tādu lauksainicības politiku, kas uh, dotu labumu visiem. Tāpat arī ir jānodrošina uh, ekoloģiskais rīcības plāns, mums ir jādomā arī par šiem griestiem, kas sākas nevis ar 50 tūkstošiem eiro, bet gan jau pie 35 tūkstošiem eiro. Ir jānodrošina arī taisnība starp eh, dalību valstīm. Baltijas valstu kolēģi ļoti pareizi to norādīja. Arī Dēsa kungam ir pilnīga taisnība. Šī uh, maksājumu uh, vienādošana ir uh, jānodrošina pēc iespējas ātrāk. Pretējā gadījumā mums nāksies uh, lauksaimniekiem skaidrot, kas šeit notiek. Ir jānodrošina arī vairāka finanšu līdzekļu lauku attīstībai. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu izteikt kādus īsti kritiskas piezīmes. Ir jāatcerās, ka uh, ar jauno budžetu noteikti nāksies samazināt arī lauku attīstības līdzekļus. Hopkinsa. Paldies. Hopkins kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts šeit izteikties apvienotā karalista uzskatu, ka priekšlikumi nav īpaši ambiciozi, un tas mūs apbēdina. Priekšlikums ir nevajadzīgi sarežģīts, un tas neuzlabos eh, lauksaimniecības konkurētspēju. Tiešie maksājumi ir tādi, kuriem ir jābūt uh, ekonomiskiem. Mēs uzskatām, ka otrajā pilārā vajag mazākus līdzekļus. Regula ir nevajadzīgi sarežģīta. Uh, subsidiaritātes un proporcionalitātes princips brīžiem tiek aizmirsts un netiek pienācīgi atspoguļots šeit. Sākotnējie skaitļi lauksaimnieciskajai izdevuma daļai budžetā līdz 2020. gadam ir 435,6 miljardi. Tas vēl nav apstiprināts, taču apvienotā karalista uzskata, ka šie izdevumi pārāk lieli. KLP KLP budžeta ietekme uz daudzgadu finanšu schēmu ir pārāk liela. Tā jābūt mazākai. Lauksaimniecības budžets jāsamazina, nevis jāpalielina. Daudzgadu finanšu schēma nedrīkst būt pati lielāka mēs negribam, lai tiktu panākta vienošanās par atsevišķām, eh, atsevišķiem sektoriem, kategorijām budžetā eh, izolētā veidā un tādējādi budžets palielinātos kopumā. Fiskālie pārskatījumi starp dalību valstīm arī netiek tiek veikti. Eh, ma tiešiem maksājumiem jābūt proporcionālajiem dzīves eh, izmaksām vai dzīves līmenim dalību valstīs. Lauksaimniecības eh, politika būtu jāveido dalību valstīs, nevis Eiropas Savienībā. Dalību valstu līdze, viedokļi ir atšķirīgi, tie ir jāņem vērā, un arī apvienotās karalists viedoklis ir jāņem vērā, izstrādojot KLP reformu. Paldies! Paldies, Rubika kungs, nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem, par kopīgo lauksaimniecības politiku jau te runājam vairāk nekā divus gadus, un es esmu gandarīts, ka šodien jau mēs redzam kaut kādas tādas kontūras, kurā šī politika tiks ierāmēta. Es daudz kam piekrītu, kas te bija teikts, tādēļ arī neatkārtošos, bet vienu gan gribu uzsvērt. Baltijas valstu un citu valstu vēlme panākt taisnīgākus tiešos maksājumus, tas nav tikai tirgus jautājums. Mani vēlētāji Latvijā man pagājuši nedēļu vēl un vēlreiz rūdza, lai es šos jautājumus šeit stādu, jo kas notiek? Lauksaimnieki nebūdami spējīgi apstrādāt konkurentspējīgu produkciju radot savos laukos, vienkārši brauc no laukiem projām. Zemi pārdod, zemi, lauksaimniecības zemi, izpērka bagātie cilvēki no vecajām Eiropas Savienības valstīm un stāda mežu. Un mēs tādā pat laikā te visi spriežam, ka mums vajadzīgs ražot lauksaimniecības produkciju, vajadzīgs ražot pārtiku. Es ļoti esmu pateicīgs Desa kungam, arī Čalasa kungam, ka kaut kas ir izdarīts tagad un virziens ir parādīts, ka tie tai, maksājumi, tiešie maksājumi kļūst taisnīgāki, bet tas ir par maz. Es ļoti lūdzu, tā nav liela nauda, kas ir vajadzīga, lai viņas padarītu daudz maz taisnīgas un panāktu vismaz 80% no vidējā. Tagad projektā, kas mums ir izdalīts, ir 65. Nu atrodiet vēl to vienu miljardu priekš trīs valstīm. Paldies! Paldies! Aicināšu Spānijas parlamentu pārstāvi. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Vēlējos izmantot šo iespēju, lai pateiktu. ka šī ir lieliski iespēja Eiropas parlamentam, kā arī nacionālajiem parlamentiem izteikties par šīm kopējo interešu jomām. Mums šī tēma interesē. Mūs visus šī tēma interesē, pilnīgi noteikti. Un arī jomas, ko ietekmē KLP. Turklāt atcerēsimies, ka nevienā vien dalībvalstī šobrīd cilvēki masveidā pārvācas no laukiem uz pilsētām, un tāpēc mums jāizmanto šī iespēja, lai pretdarbotos šim fenomenam vajadzīgi jauni līdzekļi, kas tiktu izmantoti lauku attīstībai. šī tiešām arī ir tā īstākā vieta, kur izteikt aicinājumu gan padomē, gan komisijai rast jaunus risinājumus. Risinājums problēmai, kas, kā jau teicu, ietekmē mūs pilnīgi visus. Ko mums darīt? Mums nepieciešams paturēt cilvēkus laukos, ļaut, palīdzēt viņiem tur palikt, rast nodarbošanos, pelnīt iztiku. Ar katru dienu samazinās to cilvēku skaits, kas darbojas saimniecībās laukos, tāpēc mums ir vajadzīgs vesels pasākumu kopums, ko tad izstrādāt, ko izpētīt un ko detalizēt, kas ļautu palīdzēt nodarbinātību laukos, valsts investīcijas, kas ļautu radīt darba vietas laukos e, īpaši sievietēm. Uh, ir jāatbalsta investīcijas infrastruktūrās, jā, tāpat arī investīcijas jaunās tehnoloģijās, jāveicina pakalpojumu pieejamība, agropārtikas pakalpojumu nepieciešami eh, cilvēkiem, kas apstrādā zemi, bet, kā jau teicu, pirmām kārtām jārada jaunas darba vietas laukos. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad beidzies eh, runātājs saraksts, un tagad došu vārdu referentiem katram pa divām minūtēm. Vispirms kā pulšantus, vairāk laika mums gan nebūs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pilnībā pierakstījis savu blociņu. Uzklausīju visus 44 dalībniekus, kas šeit izteicās, uzklausīju viņus ļoti uzmanīgi. Tas, ko viņi teica, tiešām atspoguļo arī tās bažas, ko esam pauduši šeit Eiropas parlamentā. Ir runāts par tiešajiem maksājumiem un par procedūru vienkāršošanu. Tie bija jautājumi, kas izskanēja atkal un atkal. Tāpat arī ekoloģizācija. Mēs vēlamies, lai eh, kritēriju un pasākumu katalogs būtu plašāks, gribam vairāk vairāk elastības dalību valstīm. Visi šie lūgumi ir tādi, kas Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā jau ir apspriest nevienreiz vien. Es savos ziņojumos visus šos priekšlikumus mēģināšu izteikt īsi un kodolīgi, un mēģināšu atrast vienotu platformu šo ideju. Uh, izteikšanai. Protams, līdz konsensusam vēl ir tālu. Tas vispirms jāpanāk šeit, Eiropas parlamentā, un pēc tam mums jāpanāk vienošanās ar lauksaimniecības ministru padomu. Esmu pārliecināts, jūs sapratīsiet un piekritīsiet tam, ka mums, kā vēlētiem deputātiem, ir jāmēģina stiprināt savu pozīciju Mums ir jārīkojas atbildīgi šajā jautājumā, un tikai vienots Eiropas parlaments varēs veiksmīgi iesaistīties sarunās ar padomi un komisiju un pretoties tiem. Eh, sašķelts vai vājš parlaments nevarēs ietekmēt lēmumu pieņemšanu tā, kā mēs to vēlētos. Mums dažādām politiskajām grupām ir jāstrādā kopā šajā jautājumā, lai rastu kopīgu pamatu, kas ļautu mums vienoties. Kā jau teicu, esmu pierakstījis galvenos jautājumus arī, kurus jūs šeit izvirzījāt. Divās minūtēs es, protams, nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem un nevaru komentēt visus izteikumus. Taču varat būt droši, visu to pierakstīju mēģināšu arī nemitīgi izmantot jaunākās tehnoloģijas un sazināties ar jums. Eh, mūsdienās, paldies Dievam, ir ļoti labas iespējas apmainīties ar informāciju. Es tiešām uztveru ļoti nopietni to, ko jūs teicāt šodien, un arī tos priekšlikums, kas man ir ienākuši rakstveidā. Esmu gatavs turpināt dialogu un viedokļu apmaiņu ar visiem deputātiem ja kāds vēlas man uzrakstīt uh, rakstisku pārspriedumu, tad lūdzu dariet to. Mūsu rokās ir laiks vēl līdz 10. jūlijam, taču vēl nezinām, kad ir grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš. Pēc tam, kad tas būs noteikts un būs beidzies, tad mēs sāksim strādāt pie kompromisu grozījumiem. Es ceru iekļaut šajos kompromisu grozījumos ļoti daudz no jūsu priekšlikumiem. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Tas ir liels atspaids mūsu darbam šeit Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Kapulas Santus kungam. Es arī gribētu uzsvērt to, saka priekšsēdētājs, ka debatas ar referentiem var turpināties ar elektroniskā paskata palīdzību. Viedokļu apmaiņa turpināsies. Tagad došu vārdu Mišelam Damtānam. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu pateikties jums par izteikumiem, par uzstāšanos, kā Luis šeit jau teica, jūsu viedokļi ļoti labi atspoguļo to viedokļu apmaiņu, kas mums ir bijusi Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā. Es pamanīju, ka ir diezgan liels konsensus jautājumā par kopējo tirgus organizāciju. Ļoti daudzi no jums pasvītro to, ka ir nepieciešams stiprināt lauksaimnieku lomu, tanīpat laikā rūpēties par labu tirgus funkcionēšanu. Šeit lauksaimniecības komiteja jums pilnībā piekrīt vairāki no jums. Viens no Vācijas pārstāvjiem teica, ka konkurences jautājums nav prioritārs. Es tam nevaru piekrist. Domāju, ka viss ir gluži otrādi. Sešu mēnešu laikā, kopš esmu sācis rakstīt šo ziņojumu, es esmu sapratis, cik ļoti atšķirīga ir juridiskā praksa dažādās dalību valstīs, un konkurences iestādes arī darbojas atšķirīgi. Un varu jums ar pilnu pārliecību teikt, ka šī situācija atšķirība kavē iekšējā tirgus attīstībai un rāda uh, konkurences izkropļojums dažādu dalību valstu ražotāju starpā. Vairāki runātāji šeit eh, pieminēja konkrētus produktus, nu, piemēram, vīna ražošanu. Es piedāvāju noteikt kaut kādu datumu, kad būs, kad stāsies spēkā vīnogulāju apstādījumu teritorijas. Mums ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesas spriedums, kas tika pieņemts 1978. gadā. Nekomentēšu situāciju attiecībā uz cukuru. Ja runājam par pienu, tad šeit referents neļaus man samelot, jo viņš ir šeit klāt. Pirms vairākiem mēnešiem pieņēmām uh, ziņojumus par piena tirgu, kas bija pirmie soļi. Mēs spērsim arī nākamos, kas ļaus sektoram zeltumu plaukt pēc tam, kad kvotas tiks atcelts 2015. gadā. Paldies par uzmanību! Paldies! Tagad aicināšu izteikties Lavijas kungu, kurš arī ir referents. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es gribētu pateikties visiem, kas izteicās šajās debatēs. Paldies visiem pārstāvjiem no dalību valstu parlamentiem. Viena lieta, kas izskanēja šeit daudz mutēs, ir prasība parlamentiem pilnībā izmantot savu lomu kā līdzlēmējiem koplēmumu procedūrā. Mēs esam runājuši šeit par dažādām pārmaiņām un grozījumiem, ko vēlamies ieviest komisijas priekšlikumā KLP reformai. Daudzi runātāji izteica atzinību tam darbam, ko mēs esam veikuši mēģinot vienkāršot priekšlikumu. Mēs visi vēlamies, lai zemnieki nodarboties ar lauksemniecisko ražošanu, ar savu darbu laukos un ne tik daudz ar administratīvu darīšanu un papīru kārtošanu. Viņiem nevajadzētu veltīt tik daudz laika dažādu papīru noformēšanai un pildīšanai. Manuprāt, daži priekšlikumi, kas šeit izskanēja, varētu tikt pieņemti. Ar jūsu atbalstu mēs varam izmantot iespēju uzlabot priekšlikumu, samazinot birokrātijas slogu, kas gulstas uz zemnieku pleciem. Un pēdējais, ko es gribu teikt, ir par ekoloģizāciju. Šeit izskanēja daudzi komentāri par to. Vai mums vajadzētu runāt par ekoloģisko komponenti tikai, jeb par ekoloģizāciju kopumā? Vai to vajadzētu ņemt vērā aprēķinot pamatmaksājumus? Eiropas parlamentā mēs dzirdam dažādus viedokļus par delikātiem apakšjautājumiem. Debats par šo procesu turpināsies Es, tāpat kā pārējie referenti, vēlos izdarīt pašu labāko, ko mēs šeit varam, izstrādājot praktiskus priekšlikumus un vadlīnijas ziņojumā. Lielas paldies! Un tagad es gribētu aicināt izteikties Kristensen kungu, kurš pārstāv Dāniju prezidējušo valsti. Lielas paldies par šo ārkārtīgi interesanto pēcpusdienu, saka Kristensen kungs. Tiešām mums priekšā ir ļoti liela uzdevuma. Viens no pirmajiem ir vides jautājumi, kā risināsim tos. Ja runājam par Baltijas jūru, tad tā ir ļoti piesārņota. Tā piesārņojums nāk no Polijas, no Dānijas, no Vācijas ir jāatrod horizontāls risinājums šai problēmai. Te daudz tik pieminēti tiešie maksājumi, vairāki runātāji par tiem sprieda, mums te jābūt novatoriskiem rodot risinājumu. Ir jāpanāk šo te tiešo maksājumu efektivitāte. Lauksaimniecībā izmantojumā zeme ir liela vērtība. Tā tiek izmantot kā kritērijs atbalsta maksājumiem. Šeit tik runāts par diskrimināciju. Pilnīgi vienlīdzība tūdaļ pat neiestāsies. Tas varētu radīt problēmas lauksamniekiem, kam ir jāņem aizdevumi, vai tādiem, kas ir nopirkuši zemi, ņemot vērā patreizējos tiešos maksājumus un plānojot savu darbību. Tādēļ Tūlītais vienas dienas pārmaiņas nav iespējams. Ir jāņem vērā pārējais periods, kura laikā tiks izmantoti vēsturiskie atsaucas rādītāji. Kopumā mums jārada tāds agro pārtiks sektors, kas rada pārtiks produkts, bet kas darbojas saskaņā ar apkārtējo vidi. Tas ir ļoti liels izaicinājums, taču es ceru, ka pa visiem kopā mēs radīsim labus un piemērots risinājumus. Paldies! nieporuszany problem. Paldies, kolēģi! Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz kādu problēmu, kas šeit netika pieminēta. Kohēzijas politika un, un lauksaimniecības politikas otrais pīlārs. Kohēzijas politikā mēs runājam par dažādām prioritātēm. Tajā netiek runāts par to, kā kohēzijas politika var tikt izmantota lauku attīstībai. Lauka attīstības pīlārs nedrīkstētu ciest tādēļ. Otrs jautājums, kas šeit eh, tik pieminēts ne, ļoti maz vai arī nemaz, ir intervence. Dantēna kungs par to ir nobežies. Nu, mēs domājam, piemēram, par valstu un Eiropas saimnības iejaukšanos graudaugu tirgu. Tāpat arī ir iespējama intervence lielopu gaļas un cūku gaļas tirgu. Mēs uzskatām, ka šis aspekts noteikti nedrīkst tikt aizmirsts. Un visbeidzot, jaunu instrumentu izstrādi kopējai lauksamniecības politikai. Šeit mēs runājām par dažādiem aizdevumiem, par investīcijām. Tie ir instrumenti, kas ir labi pazīstami šos aizdevumus izsniedz bankas. Aizdevumi ir lētāki dažās jomās, un tādēļ arī dažus no šiem aizdevumiem lauksaimnieki izvēlas labāk nekā citus. Un nobeigumā gribu teikt ļoti žēl, ka kopējais budžets ir tik mazs. Mēs mēdzam aizmirst, ka Eiropas Savienība ir paplašinājusies, tajā ir daudz jaunu dalību valstu. Gribētu pateikties visiem klātesošiem par viņu ļoti vērtīgo ieguldījumu šajās debatēs. Paldies par eh, ļoti izsvērtiem argumentiem, ko jūs pieminējāt. Uh, Mums ir jāpriecājas par tām atšķirībām, kas ir starp mums tanīpat laikā jāmēģina panākt kaut kāds konsensus attiecībā uz priekšlikumiem, lai piedāvātu to, ko no mums gaida pilsoņi un Eiropa. Paldies par šīm debatēm. Gribu atgādināt, ka Eiropas parlamenta loma tagad ir daudz spēcīgāk nekā agrāk, bet tāpat arī dalībvalstu parlamentiem ir lielāks pilnvars saskaņā ar Lisabonas līgumu. šīs sēdes beigās es gribētu aicināt visus klātesošos uz nelielu kokteili. Tā būs iespēja neformālai tikšanai ar kolēģiem no citām valstīm. Mēs jums piedāvājam glāzi vīna. Mm, trīs vai piecas minūtes būtu jātieks arī koordinatoriem. Lauksaimniecības eh, komitejas koordinatorus aicināt uzkavēties šajā zālē, kamēr pārējie varētu iziet no šīs zāles un jau doties uz to vietu, kur tiek piedāvāts kokteils. Gribētu visiem klātesošajiem novēlēt veiksmi diskusiju turpināšanā, jo debatas ir tik ļoti svarīgas visai Eiropas nākotnē un tās lauksaimniecības nākotnē. Paldies!